Cominciamo la, la... Sāksim darbu. Labdien! Uzreiz ķersimies klāt darba kārtības eh, apstiprināšanai. Redzu, ka Joens Dans ir vienīgais kolēģis, kas ir ieradies. Bet eh, politikas eh, padomdevējs šeit klāt nav. Man ļoti žēl, ka netiek cienīts mūsu darbs. Tagad ir jau 20 pār 9. Vairums šīs komitejas locekļu darbojas arī Liba komitejā. Līdz ar to es uzskatu, ka šodienas darbs varētu tikt uzlūkots kā vakardienas un aizvakardienas dienas darba turpinājums. Man ir tiešām kauns par to, ka vairāk eh, kolēģi nav ieradušies uz šodienas sēdi, un es tiešām gribu atvainoties mūsu viesiem un ceru, ka lielāks kolēģu skaits ieradīsies drīz. Comunque dicevo, um, Approviamo l'ordine del giorno, così come. Lai kā arī nebūtu, kā jau norādīju, tagad apstiprināsim darba kārtību. Un uh, nākamais punkts, pēc tam, kad darba kārtība ir apstiprināta, ir priekšsēdētājs eh, paziņojumi. Alans uh, eh, Šato, uh, īrijas ministrs, norādīja, ka, diemžēl, pie mums šodien ierasties nevarēs. Viņam bija paredzēts uzstāties šodien. Uh, Līdz ar to esam nedaudz izmainījuši darba kārtības projektu. Un arī esam izmainījuši atvēlēto runāšanas laiku otrajai kopai, kur ir runa par eh, startautiskas eh, konfiskācijas un eh, līdzekļu atgūšanas sadarbības stiprināšanu. Plānojam šo sadaļu izskatīt līdz aptuveni e, pusdienlaikam. Gribu jums atgādināt, ka mūsu šodienas sanāksmi var skatīties e, internetā e, tiešsaistē, izņemot koordinatoru sanāksmes daļu. Šeit, šajā pašā sanāksmes zālē 5.45 notiks koordinatoru sanāksme aizslēgtām durvīm. Ķeramies klāt pirmajai eh, jautājumu kopai, pirmais klāsteris, eh, pirmā sadaļa otrajā sanāksmē, kurā runājam par nelikumīgi lieg, iegūtu līdzekļu legalizāciju, un te mēs apsvērsim jautājumu, kā šos līdzekļus var izmantot sociālajiem nolūkiem. Gribu vērst jūsu uzmanību uz šī jautājuma nozīmību. Praksē Gūtā pieredze ir pierādījusi, un uz to mums ir norādījuši vairāki eh, gan izmeklētāji, gan šī jautājuma pētnieki, gan arī eh, tieslietu jomā strādājošie, ka cietums ir viss eh, nozi, viss bargākais sots ko var uzlikt eh, noziedzniekiem, bet eh, jāraugās arī uz to, eh, kas notiek ar viņu iegūtajiem līdzekļiem, vai tos var izmantot sociāliem mērķiem. Apzināties, ka līdzekļi ir iegūti, piemēram, izmantojot vārdarbību, rodas jautājums, vai šos līdzekļus tomēr var izmantot sabiedrības labā. Tad uzklausīsim Pedro Gomes Pereira kungu, eh, kas pārstāv Bāzeles eh, pārvaldības institūtu, un viņš ir līdzekļu atgošanas speciālists. Viņš eh, pastāstīs par pētījumu, par to, kādus jaunus Eiropas Savienības tiesību aktus vajadzētu izstrādāt, lai šādus līdzekļus varētu izmantot pilsoniskās sabiedrības labā. Un pēc tam uzklausīsim apvienotās karalistes valsts koordinatora Jana Dāvidsona ziņojumu. Un uh, apskatāmās tēmas ir mūsu komitejai ļoti svarīgas un palīdzēs mums arī izstrādāt galaziņojumu. Tagad dod vārdu Pereiras kungam un katram no runātājiem uh, būs 15 minūtes, pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu vārds Pereiras kungam. Ehm, Paldies, prieksēdētāji! Paldies eh, jums! Atvainojiet, Pereiras kungs, 30 minūtes jums tiek dots. Paldies, prieksēdētāji! Um, es eh, sveicu visus, kas ir ieradušies. Labrīt! Es ļoti priecājos šodien piedalīties jūsu sanāksmē kurā pastāstīšu jums par to, kāda ir iznākuma un rekomendācijas eh, no pētījuma par eh, šiem līdzekļiem, kas ir iegūti no kriminālām organizācijām un kā šos līdzekļus izmantot sociālajiem eh, nolūkiem. Es pārstāvu Bāzels pārvaldības institūtu un ievadvārdos gribu norādīt, ka šis institūts ir uh, Eh, neatkarīgā organizācija. Mēs atrodamies Bāzelē, Šveicē. Mēs sadarbojamies ar valdību, palīdzot uzlabot cīņu pret uh, naudas eh, atmazgāšanu. Institūts ir dibinājis Marks 5, un mūsu institūts uh, ir ar lielu pieredzi uh, naudas atmaskāšanas eh, apkarošanas pētījumu izstrādē, tāpat arī finanšu eh, pētījumu veikšanā. Institūts arī dzan veids eh, izmeklēšanas un izstrādā sabiedrisko politiku, lai novērstu eh, korupciju, naudas eh, atmazgāšanu un līdzīgus noziegumus. Vairums mūsu ienākumu nāk no apvienotās karalists eh, Lihtensteinas un Šveices. Com o fim de introduzir o tema da reutilização social dos Eh, runājot par to, kā konfiscētos līdzekļus izm var izmantot eh, sabiedrības labā, es gribētu īsumā pastāstīt par to, kā tas var notikt. Kopumā līdzekļu atgūšana sastāv no četriem galvenajiem posmiem. Pirmais eh, - izmeklēšana, informācijas iegūšana. Mēs cenšamies konstatēt, vai noziegums reāli ir paveikts. Otrais posms ir tālāk izmeklēšana, kas nozīmē ievākt pierādījumus, lai e, varētu konstatēt, vai kādu konkrētu cilvēku vai cilvēks ir iespējams e, apsūdzēt. E, Tagad šajā posmā notiek krimināla izmeklēšana, konstatējot, kādi līdzekļi ir iegūti nelikumīgi un kurus ir iespējams konfiscēt. Tāpat laikā saglabājot eh, līdzekļu vērtību, bet eh, neļaujot kriminālām organizācijām tos izmantot. Nākamais solis ir krimināla process pret eh, apsūdzētajiem un apsūdzības uzstādīšana. Šajā posmā notiek preču un līdzekļu iesaldēšana. Ceturtais posms ir šo līdzekļu atgūšana, tiek izsniegts eh, tiesas eh, rīkojums atgūt šos līdzekļus vai naudu. Eiropas Savienībā jau pastāv eh, normas, kas regulē līdzekļu atgūšanas procesu. Kopumā jau pastāv pamats un ietver šādiem tiesību aktiem, bet ir nepieciešams to vairāk pieskaņot reālajai situācijai dalībvalstīs. Katrā gadījumā konstatējam, ka līdzekļu atgūšanas eh, jomā procesā trūks divi galvenie elementi. Pirmkārt, līdzekļu, kas ir eh, konfiscēti, eh, pārvaldība, un eh, jautājums, kā, kas tiek dalīts ar, darīts ar tiem tālāk. Eh, lai eh, līdzekļus varētu izmantot tālāk, tie ir pareizi jākonfiscē un jāiesaldē. Tie ir jāsaglabā pareizā veidā, lai to vērtība nekristos. Mūsu aplūkojumā pētījumā galvenais mērķis E, ir aplūkot e, iespējas šādi iegūtos līdzekļus izmantot noderīgi. Mūsu pētījumā centāmies identificēt, kā šādus līdzekļus ir iespējams izmantot sociāliem mērķiem. Mēs izmantojam metodiku, kurā koncentrējāmies uz iepriekš veiktu pētījumu un uz anketu. Anketa tika izsūtīta uh, pārstāvjiem eh, no pilsoniskās sabiedrības un atbildīgajām iestādēm no dalībvalstīm. Un lielākais mūsu izaicinājums bija eh, saprast, kā varētu šādus līdzekļus izmantot eh, sociāliem nolūkiem, kāds reāli būtu paveicams. Līdz šim trūka arī daudzu definīciju, vai arī tās bija neskaidri izstrādātas. Manā eh, prezentācijā varēsiet konstatēt, ka dalībvalstu starpā ļoti atšķiras eh, šādu eh, terminu definīcijas. Paturot to visu prātā, mēs analizējām šādus galvenos jautājumus. Pirmkārt, Kādi ir tiesiskie pamati dalību valstīs? Mēs analizējām konkrētus tiesību aktus un regulatoro pamatu Eiropas Savienībā par tie, līdzekļu atgūšanas procesu. Mēs centāmies konstatēt, kādi pastāv likumi un tiesība akti valstu vietējā un reģionālā līmenī par to, kā strādāt ar šādu līdzekļu atgūšanu. Nākamais mēs raudzījāmies arī uz institucionālo ietvaru un centāmies konstatēt dalību valstīs, kur beig beigā šādi līdzekļi nonāk. Runājot par dalību valstu institucionālo ietvaru, centāmies konstatēt, kas varētu būt gala sociālie mērķi, kam šos līdzekļus izmantot. Visbeidzot, mēs centāmies konstatēt, kas varētu reāli šos līdzekļus izmantot. Prezentācijas galvenais mērķis ir koncentrēties uz to, kā iespējams šos līdzekļus izmantot sociālajiem mērķiem. Izmantosim vairāku eh, dalību valstu pieredzi, nestoties uz to, ka tās pašas varbūt nav pilnīgi skaidri definējušas, ko tieši nozīmē sociāla atkārtota izmantošana. Runājot par Eiropas Savienības reglām, jau pastāv vairāki pamatlēmumi, ko izstrādājusi padomu par to, kā veikt atgūšanu. Runājot par līdzekļiem, kas ir noziedzīgi iegūti un pēc tam konfiscēti. Tāpat mēs raudzījāmies arī uz to, kā šādi līdzekļi tiek konfiscēti. Eiropas Savienība ir jau veikusi vairākus pētījumus, ir izstrādājusi stratēģijas, kā atgošanu veikt. Ir aplē, veikts aplēses par sociālajām izmaksām, eh, kas rodas no organizētās noziedzības eh, pastāvēšanas dēļ. Eh, aplūkojam arī to, kā tiek grauti demokrātiski principi caur šādas organizētās noziedzības pastāvēšanu. Mēs Eh, esam aplūkojuši arī līdz šim eh, Lībe komitejas un jūsu veiktos pētījumus, eh, kur ir norādīts, ka atkārtota līdzekļu izmantošana no līdzekļiem, kas izmantoti noziedzīgi, ir jābūt aprakstītai stratēģijā. Un uh, uz šiem līdzekļiem nevar raudzīties kā uz lietu, kas konfiscēta noziedzniekiem. Uz to var raudzīties kā uz iespējami potenciāli uh, ieguldāmu sociālā attīstībā. Mums vajadzētu uzsvērt, ka pat ja šobrīd nepastāv normas, kas regulē, kā precīzi eh, sociālajiem mērķiem izmantot šos līdzekļus, Jau šobrīd ir jācenšas uzlabot dalību valstu tiesību aktu koordināciju, lai Eiropas Savienības iekšienē tiktu labāk um, koordinētas darbības vēršoties pret šādiem noziegumiem. Ņemot vērā, ka kopienas um, līmenī trūkst uh, likumdošanas, katrai dalībvalstī pašai uh, šai jomā ir jāizstrādā savi tiesību akti. Līdz ar to sadarbību starp dalību valstīm, it īpaši pārobežu noziegumu gadījumos, katrā gadījumā notiek atšķirīgi. Atkarībā no tā, kādus no tiesību aktiem, atkarībā no kuras valsts tiesību aktiem e, izvēlas piemērot. Pētījumā pievērsāmies sešām dalību valstīm Es neaprakstīšu katru no tām detalizēti eh, laika taupīšanas labad, bet eh, valsts, ko izvēlējāmies, bija Bulgārija, Francija, Vācija, Itālija, Spānija un Lielbritānija. Šīs valsts izvēlējāmies eh, ņemot vērā izvēlētos parametrus pētījuma labad. Mēs konstatējām, vai šajās valstīs pastāv e, in, organizācijas, kas strādā ar šādu līdzekļu uh, atgūšanu. Uh, un uh, dalību mēs izskatījām arī dalību valstu tiesību aktu sistēmu un iesaistītās organizācijas. Raudzījāmies arī uz dalību valstu lomu sta starptautiskos darījumos, gan uh, Eiropas Savienības iekšienē, gan strādājot uh, arī ar trešajām valstīm. Tāpat aplūkojām to, cik ir pieejama informācija, cik atjaunota tā ir uh, un kā šīs valsts sadarbojas ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Irei focar apenas na República da Bulgária e na República Italiana, que são. Un eh, tad pievērsīsimies konkrētām eh, dalībvalstīm - Bulgārija un Itālija. Tās ir eh, divas dalībvalstis, kurās ir visprogresīvākie tiesība akti par to, kā atkārtoti izmantot noziedzīgi iegūtos līdzekļus sabiedriskiem mērķiem. Bulgārija jāpastāv augsts organizētās noziedzības līmenis. Bulgārijas e, tiesību sargājošās iestādes ir pēdējo gadu laikā izstrādājušas jaunu sistēmu, kā šos līdzekļus e, konfiscēt un pārvaldīt. Valdība ir centusies neutralizēt organizētās noziedzības darbības. Šobrīd e, pastāv likums par to, kā jārīkojas ar nezu, negodīgi iegūtu uh, līdzekļu konfiskāciju un uh, ko ar šiem līdzekļiem var darīt tālāk. Un uh, tiek noteikts, ka juridiskas personas nevar izmantot šādus uh, līdzekļus, izņemot īpaši definētus uh, gadījumus. Tāpat ir īpaši runāts par to, kā ir jāpārvalda uh, līdzekļi ar īsu derīguma uh, termiņu. Pēc tam, kad ir notikusi iesaldēšana vai konfiskācija, uh, valstī ir ar tiem uh, kaut kas jādara. Un jautājums, um, Ko dara Bulgārija šajā gadījumā? Eh, Bulgārija eh, ļauj šādus eh, līdzekļus pēc tam, kad notikusi konfiskācija, tie, tie pārvērš par valsts īpašumu. Un no līdzekļiem iegūtie finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti valsts kasē sociālajiem mērķiem noziedzīgi iegūtie līdzekļi no jauna izmantoti netiek. Bet ir izstrādāts jauns likuma priekšlikums eh, Bulgārijā. Eh, tas tika izstrādāts 2011. gada maijā, eh, kurā tiek noteikts, ka finanšu ministrija varētu izstrādāt uh, Eh, priekšlikumus, kā izmantot šos līdzekļus eh, humanitāriem mērķiem un so sociāliem mērķiem. Tāpat eh, ir paredzēta iespēja aicināt NVO piedalīties šajā parlamentārajā padomē. Un šis 2011. Eh, gada maija likuma projekts eh, jau ir ticis eh, izmainīts, bet, diemžēl, pagaidām pēdējā versija ir pieejama tikai bulgāru valodā. Bulgaras. Mēs esam vērsušies arī pie Bulgārijas sabiedrības un pie Bulgārijas varas iestādēm un esam izvaicājuši viņus par to, kāda ir viņu attieksme pret šo situāciju. Un eh, šķiet, ka tiks veidot starpnozāru padomu, kurā tiks iesaistīti arī sabiedrības pārstāvji. Un tad eh, tiks eh, lēmts par to, kā šos līdzekļus izmantot sociāliem mērķiem, piemēram, lai finansētu sociālās palīdzības fondu, uh, kā arī atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Ja paraugāmies uz Bulgāriju kopumā, tad eh, par sociālu mērķu var uzskatīt jebkurs pasākums, ko veic valdība, lai palīdzētu sabiedrībai kopumā. Uh, Un e, raugoties uz patreizējo e, likumdošanu, kas ir spēkā Bulgārijā attiecībā uz šo jomu, tad e, sociālie mērķi tiek vienmēr saistīti ar um, humanitāro mērķu realizēšanu. Tālāk par Franciju. Francijā 2010. gada jūlijā tika izdarīts izmaiņas eh, krimināla uh, kodeksā, lai būtu vieglāk izņemt uh, um, nelegāli iegūtos līdzekļus. Satarbojoties uh, finanšu un tieslietu uh, ministrijai tika izveidot īpaša aģentūra. Šī aģentūra ir atbildīga par uh, izņemto nelikumīgi iegūto līdzekļu uh, um, pārvaldīšanu. Kopumā varētu teikt, ka reālais uh, šo līdzekļu ieguvējs tad ir atbildīgs arī par šo līdzekļu administrēšanu. Un tikai īpašos gadījumos m, mm, šie līdzekļi varētu nonākt kādas citas aģentūras pārziņā. Līdz ar to m, mm, tiek domāts par to, kā efektīvāk izmantot šos izņemtos līdzekļus. Tomēr izmaiņas krimināla kodeksā neregulē šo līdzekļu um, izlietojumu. Nedz arī sadala kompetenci starp eh, dažādām uh, iestādēm, kas ir iesaistīts šajos procesos. Uh, tomēr uh, Francijā, piemēram, ir izstrādāta praksa, ka gadījumā, ka tiek izņemt līdzekļi, kas ir iegūti no narkotiku realizēšanas, tad šie līdzekļi nonāk īpašā fondā cīņā pret narkotiku kontrabandu. bet um, uh, savādāk netiek atrunāti konkrēti mērķi, kādiem tiek izmantot izņemtie līdzekļi, uh, lai arī šis uh, narkotiku kontrabandas uh, fonds uh, palīdz arī cilvēkiem, kas cīnās uh, ar narkotiku atkarību. Francijā vajadzētu pasvītrot arī sabiedrības panākumus. Mm, šeit varētu runāt par uh, asociācija, kas eh, tika izveidota 2010. Eh, gadā, tika Francijas apelācijas tiesā skatīta lieta par eh, izmeklēšanu narkotiku tirzniecības gadījumā un par to, kā šie līdzekļi varētu tikt izmantoti sabiedrisko mēķu realizēšanai. Katrā ziņā šeit vajadzētu runāt par caurspīdīgu, labi caurskatām struktūru, kas ļauj efektīvāk ne tikai cīnīties pret organizēto noziedzību, bet arī novērst to. Tālāk situācija Itālijā. Itālija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā ir konkrēta likumdošana, kas atrunā to, kā tiek izlietoti e, e, konfiscētie līdzekļi sociālo mērķu realizēšanai. Te iet runa par dažādiem aktīviem, piemēram, e, nekustamie īpašumi var tikt nodoti dažādām uh, reģionālās un vietējās pašpārvaldes struktūrām. 2010. gadā um, tika izveidot um, īpaša aģentūra iekšlietu ministrijas uh, paspārnē, kas ir atbildīga par to, lai saskaņot šos pasākums ar tiesību sargājošām iestādēm, lai tādējādi veicinātu gan konfiscēto līdzekļu um, administrēšanu, gan arī tālāk izmantošanu. Un aģentūra uh, var uh, piešķirt šos līdzekļus gan valsts iestādēm, gan dažādām sabiedriskām organizācijām, lai šos aktīvus varētu atkārtot izmantot sociālo mērķu sasniegšanai. Vajadzētu uzsvērt, ka šādi līdzekļi joprojām paliek uh, valsts un pašvaldību iestāžu īpašumā, bet eh, tās var nodot šos līdzekļus dažādu sabiedrisku organizāciju un bezpējas un nevalstisku organizāciju valdījumā. Es nu pat paskaidroju, kāds ir eh, pamatmehānisms, kas darbojas Itālijā. Es tikai gribēju uzsvērt, ka tas attiecās tikai uz nekustamo īpašumu. Citiem vārdiem sakot, tās var būt ēkas, lauku saimniecības, um, bet, kas attiecās uz kustāmo mantu vai naudas līdzekļiem, tad šie līdzekļi atgriežas valsts kasē. Šie līdzekļi nenonāk uh, manas minētās aģentūras eh, pārziņā. Ja eh, runājam par statistiku, tad eh, ir informācija par to, kā šos līdzekļus izmanto mm, gan dažādas kolektīvās sabiedrības, gan indivīdi. No 2011. gada decembra aģentūra ir novirzījusi vairāk nekā 80% eh, no šiem izņemtiem līdzekļiem uh, publisko um, iestāžu un dažādu asociāciju vajadzībām. Tad, kad Mm, šie līdzekļi tiek nodoti mm, tālāk, tad attiecīgi pie tiem vairs nevar piekļūt uh, organizētās noziedzības grupējumi. Bez tam tiek arī rūpīgi sakots tam, lai šie līdzekļi tiktu izmantoti um, nodefinētajiem, atbilstoši nodefinētajiem mērķiem. Minētajai aģentūrai ir iespējams arī atsaukt līdzekļu piešķīrumu un ir izveidots īpaša, īpaša komisāra institūts, kas uh, izmeklē to, kā šie līdzekļi tikuši izmantoti. Ja runājam par Vāciju, tad līdzīgi kā Francijā un Bulgārijā, kur jau pieminēju, uh, eh, Vācijā iet runa par to, ka šādi konfiscētie aktīvi uh, tiek uh, izmantoti, uh, lai, sasnieg, lai um, sasniegtu šos sociālos mērķus, kas tiek definēti kā um, sabiedriskās preces, bet kā mēs zinām, Vācija par cik ir uh, Vācijā ir šī federālā sistēma, tad, piemēram, Bādena-Furtenburg uh, ir viens atsevišķs reģions, atsevišķa zeme, kas lemj par to, kā tā izmantos policijas izņemtos līdzekļus. Vācijas sistēmā nav normas, kas regulē konfiscēto preču atkārtot izmantošanu sociālu mērķu realizēšanai. Konfiscētie līdzekļi nonāk attiecīgās zemes budžetā kuras pirmās instances tiesa ir bijusi pirmā attiecīgajā tiesvedībā, un šos līdzekļus var izmantot jebkuru pasākumu realizēšanai, kas tiek finansēti no attiecīgās zemes budžeta. Šajos pasākumos var būt sociālā komponente, bet eh, te neiet runa par konfiscēto preču gal, um, galīgo, teiksim, šo izmantošanu. Piemēram, cita zem brēmeni runā par, eh, teiksim, šādu konfiscēto preču eh, un līdzekļu izmantošanu eh, dažādu, dažādu mērķu realizēšanai. Kā jau es teicu, piemēram, šie līdzekļi tiek izmantoti, lai sniegtu palīdzību cilvēku tirzniecības upuriem, kā arī dažādām um, atbalsta asociācijām, piemēram, no narkotiku atkarīgo cilvēku atbalsta um, grupām, organizācijām. Bet, kā jau teicu, šie aktīvi joprojām atrodas attiecīgās zemes, uh, Vācijas zemes eh, administrācijas pārvaldībā. Tālāk Spānija. Spānijas modelis ir ļoti līdzīgs eh, Francijas, Vācijas un Bulgārijas modelim. Spānijā nav atsevišķa likumdošana, kas regulētu šo līdzekļu izlietojumu. Un eh, katrā gadījumā tiek lēmts atsevišķi, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Spānijas modeļa priekšrocība ir konstitucionālā norma, kas pārēdz tā saucamās populārās aktivitātes vai sabiedrības mērķu realizēšanu. Bet eh, šeit, kā es teicu, viss ir atkarīgs no katras konkrētās lietas, kuras ietverošie līdzekļi tiek izņemti. Tādēļ pastāv iespēja, ka šos uh, līdzekļus uh, piešķir atpakaļ sabiedrībai, lai aktīvāk piedalītos organizētās noziedzības apkarošanā un smagu noziegumu apkarošanā. Tālāk um, Lielbritānija un Ziemeļīrija. Tātad uh, šeit iet runa par sistēmu, kad konfiscētie līdzekļi tiek reinvestēti uh, sabiedrības mērķu sasniegšanai, piemēram, 90 tūkstoši mārciņu tiek izmantot konkrētiem projektiem, kas dod labumu vietējām sabiedrībām, un sabiedrība arī uh, var uh, norādīt uz uh, projektiem, kur finansēšanā vajadzētu piesaistīt līdzekļus, kas konfiscēti uh, šādu procesu ietvaros. Un te ļoti svarīgi ir sadarbība starp uh, policiju, izmeklēšanas struktūrām un sabiedrību. Tālāk paraudzīsimies uz situāciju Skotijā. Šeit ir uh, nedaudz savādāk problēma. Te iet runa par ārpus tiesas vienošanās. Šeit mēs runājam par abota grupu kas uh, panākus, ka, teiksim, kas panāk vienošanos ar uh, prokuroru finanšu lietās un Šajā gadījumā līdzekļi tiek izmantoti, lai m, mm, cīnītos, piemēram, ar jauniešu bezdarbu un citām m, mm, problēmām, kas skārušas sabiedrību kopumā bet arī šeit pastāv šis sociālais komponents, lai arī aktīvi vai šie līdzekļi joprojām atrodas valsts īpašumā. Patreizējās normas tātad kopumā neregulē to, kā līdzekļus vajadzētu izmantot pēc tam, kad šie līdzekļi ir nonākuši uh, uh valsts pārziņā. Tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams Eiropas Savienības mērogā runāt par to, kādus labumus sabiedrībai, sabiedrībai kopumā mēs varētu dot, efektīvi izmantojot tos līdzekļus, kas izņemti mm, organizētās noziedzības grupējumiem. Katrā ziņā šos līdzekļus vajadzētu izmantot, lai kompensētu zaudējumus, ko sabiedrība cietus uh, šādu nelikumīgo darbību rezultātā. Un vajadzētu raudzīties, lai šos līdzekļus uh, efektīvāk novirzītu noziedzības prevencijai. Un, ja mēs skaidrāk nodefinētu šos sociālos mērķus, kām līdzekļi tiek izmantot, mēs varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību šajā sistēmā, un mēs varētu uh, runāt par proaktīvāku uh, sabiedrības rīcību, uh, cīnoties uh, pret uh, smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību. Vai jūs priekšsēdētāji varētu dot man vēl trīs minūtes, lūdzu? Paldies! Uh, ja runājam par aktīvu cīņu pret organizēto noziedzību, ko izvērš sabiedrība un par sociālo mērķu realizēšanu, izmantojot konfiscētos līdzekļus, tad šeit būtu jārunā par vēl vienu aspektu Spānijā. Uh, Spānijas sabiedrība realizēja kampaņu par to, lai līdzekļi, kas tiek eh, izņemti naudas atmazgāšanas eh, gadījumos, konkrētā gadījumā mēs runājam par eh, ekvatoriālo Gvinēju, tad šie līdzekļi tika izmantoti, lai atgrieztu um, šos līdzekļus sociālo mēķu sasniegšanai un cīnītos pret organizēto noziedzību. Līdz ar to uh, mēs varam runāt par sabiedrības aktīvāku iesaistīšanu šajā procesā, jo šie, šī līdzekļa atgriešana notika tikai pateicoties sabiedrības spiedienam. Vēl gribētu parunāt par pāris aspektiem. Es domāju, ka liel, galvenos aspektus es jau aplūkoju Es tātad pieminēju nepieciešamību pēc eh, skaidrākas eh, definīcijas eh, par tiem jautājumiem, kas ir pretrunīgi, tīpaši gadījumos par ārpus tiesas izlīgumiem un par to, kā šos līdzekļus varētu izmantot sociālajiem mērķiem, bet šeit es gribētu parunāt par starptautiskās noziedzības gadījumiem. Šajā gadījumā, protams, ir svarīgi identificēt, uh, kuras valsts sabiedrība ir cietusi no konkrētās nelikumīgās darbības. Un tad ir jāparaugās, ko attiecīgā valsts dara ar šiem līdzekļiem pēc tam, kad tie tikuši konfiscēti. Tīpaši svarīgi tas ir starptautiskās noziedzības gadījumos. Dažas rekomendācijas. Šeit mēs esam reducējuši visu iepriekšējos secinājumus uz četrām rekomendācijām. Pirmkārt, izveidot caurskatāmas skaidras un uh, konsekventas procedūras uh, konfiscēto līdzekļu um, izmantošanai sociālo mērķu sasniegšanai. lai noteiktu summu katru gadu dalību valsts iezīmētu sociālo mērķu sasniegšanai vai arī um, noteiktu, noteiktu īpatsvaru šo soc, sabiedrības sociālo mērķu finansēšanai. Tālāk nākamā rekomendācija ir izveidot um, Eiropas datu bāzi par konfiscētajiem aktīviem. Šāda datu bāze ļautu dalību valstīm elastīgāk noteikt to, uh, kā un kur labāk izmantot konfiscētos līdzekļus, jo šajā datubāzē tad būtu pieejama statistika uh, Uh, par um, atgūto un izņemto līdzekļu apmēru katrā dalību valstī. Tālāk nākamā rekomendācija ir izveidot uh, Eiropas uh, fondu aktīvu atgūšanai. ne, es atvainojos, atgūto līdzekļu fondu. Tas nozīmē, ka m, mm, šo fondu pārvaldītu Eiropas institūcijas, kas savukārt novirzītu šos līdzekļus tādu Eiropas mērogu projektu finansēšanai, kuros pastāv šī sociālā komponente, jo šeit mums ir jārunā tieši par starptautisko noziedzību, kas nepazīst robežas un kas skar um, vairākas vai visas dalībvalsts. Un visbeidzot, mēs esam ieteikuši izveidot īpašu Eiropas biroju uh, Mm, izņemto eh, līdzekļu eh, kontrolei un uzraudzībai. Šis eh, birojs tad sadarbotos ar dalībvalstu attiecīgajām iestādēm tādējādi nodrošinot arī informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm. Šāda biroja izveidošana nodrošinātu harmonizētu izpratni par to, kas ir sociāli mērķi. Paldies priekšsēdētājiem, es atvainojos, ka pārsniedz man atvēlēto laiku. Paldies, Prēras kungs. Un tagad uzreiz došu vārdu Īnam Deivisanam, Deivisanam no apvienotās karalīstas. Viņš mums pastāstīs par līdzekļu izlietošanu no, kas ir tātad noziedzīgi iegūto līdzekļu, konfiscēto līdzekļu izmantošanu. Paldies, priekšsēdus kundze! Nodod uzreiz, esmu pieredzējis policists un Anglijas, Vels un Ziemeļīrijas iestādēs strādāju, kas strādā ar organizāciju uh, noziedzību. Esmu vairākās valdības darbgrupās strādājis pētniecības grupās, organizētās noziedzības jomās, uh, apkarošanas jomās, un mēs vēršam uzmanību uz eh, finanšu izmeklēšanas labās prakses izplatīšanu, tajā skatā naudas atmazgāšanu. Es arī esmu reģionāls koordinators eh, līdzekļu atgūšanas komandās Anglijā un Velsā. Š šīs vienības uh, uzdevums ir uh, pārobežu noziedzību, organizēto noziedzību uh, saistīts un uh, Mēs strādājam arī ar skotu kolēģiem. Skotijas eh, juridiskā sistēma ir pavisam atšķirīga no Anglijas un Velsas sistēmas. Eh, šeit ir arī būtisks atšķirības atšķirībā, eh, attiecībā uz noziedzīgi iegūto līdzekļu atgūšanu. Un tomēr mēs varam mācīties no skotu modeļa arī. Viņiem ir ļoti veiksmīga sistēma, kā izmantot krimināli iegūtos un atgūtos līdzekļus. Uh, esmu vairākus gadus šos jautājumus pētījis detalizētu, un tos gribu arī jums skaidrot, gan labo, gan slikto, tātad, kas netika labi darbojas šajās sistēmās. Sākšu ar īsu pārskatu apvienotās karalistas likumdošanu, un kā tas īpaši attiec uz noziedzīgo līgodzekļu atgūšanu. Pirmkārt, konfiskācija, kas ir plaši pazīstama arī citās valstīs. Uh, Eh, tad ir <clears throat> eh, eh, Tad, tad otrkārt, ja mēs saskarāmies ar uh, skaidrās naudas uh, citu veidu atgūšanas veidiem, un uh, visbeidzot, uh, arī ne tikai naudas līdzekļi, bet citi īpašumi var tikt uh, konfiscēti. Piemēram, ja tiek uh, neliels narkotiku daudzums uh, atrasts automašīnā vai konfiscēts, tad uh, pat arī šādas narkotikas var pārdot un izmantot iedzekļu, uh, līdzekļus iegūtos uh, sabiedrības labā. Un, um, šeit uh, daži statistiski rādītāji uh, par šiem līdzekļiem, kas ir atgūti. Uh, Iekšliet ministrija vai home office, tātad uh, saglabā 50% līdzekļi un pārējie tiek izmantoti, kā redzams, šajā slaidā. Uh, Eh, daļai tie ieplūst vispārīgā valsts budžetā. Tātad eh, pasākumos, kas nav saistīti ar tieši noziedzības apkarošanu. <clears throat> Lūk, eh, tātad konfiscēto līdzekļu izmantošanas formula 18,75% tiek izmantota izmeklētājiem, policijas darbiniekiem, atsavināti, atvainojiet. Um, tad 18,75% uh, izmeklēšanai, izmeklē, uh, uh, prokuratūrai tātad. Un <clears throat> šī formula, protams, arī nav ideāli, manuprāt, to būtu iespējams vēl pilnveidot analīzes par to pastāv, un tas varētu uzlabot uh, kriminālu noziegumu izmeklēšanas sistēmu kopumā. Pozitīvais Anglijas sistēmē ir tas, ka ir finansiāls stimuls uh, e, konfiscēšanai un līdzekļu ieturēšanai, atsavināšanai. Um, un dažos gadījumos uh, šie līdzekļi tikuši ļoti gudri ieguldīti uh, un izmantoti, um, bet ne visos gadījumos. Uh, šeit ir darīšana tātad ar nozīmēm kā slepkavību, uh, izvarošanām un tam līdzīgi, un līdzekļi, kas tiek konfiscēti vai atsavināti šādu noziegumu sakarā, uh, Eh, protams, ka eh, tie palīdz arī eh, budžeta slogu mazināt šīm iestādēm negatīvajā pusē. Ir kārdinājums mēģināt šos līdzekļus iegūt viegli, tātad viegli, uz viegli konfiscējumiem līdzekļiem vērst uzmanību un nevis uz tiem gadījumiem, kur ir vissmagākie noziegumi, kas visvairāk apdraud sabiedrību. Um, tik tiešām uh, jāatzīmē, ka uh, izmeklēšana prioritāti nedrīkstētu ietekmēt jautājums, cik daudz līdzekļus izdosies konfiscēt. Ja tā notika, tas nekādā gadījumā nebūtu vērtējums pozitīvu. Iekšliet ministrijas finanšu direktors visu laiku interesējās, cik uh, Eh, seko līdzi, cik daudz līdzekļus izdoties um, konfiscēt vai atsavināt, un tas jau ir um, problemātiski. <clears throat> Diemžēl tā praksē notiek. Ja būtu ētiska pieeja uh, noziedzības apkarošanā vienmēr, tad finanšu tehnika paņēmiena tiktu arī plašāk izmantot, manuprāt, un vairāk līdzekļi tiktu atsavināti. Taču šie jautājumi ir vēl jāpīra, jāpēta arī empiriski, un pat labam tas arī tiek darīts. Diemžēl mēs redzam, ka mācības tiek gūtas tikai pakāpeniski mūsu pieredze, pieredze ar uh, šīm pasākumiem apvienotā karalistē ir jau no 1990. gadiem, tātad diezgan ilgs, ilgadīga pieredze, un viena no mācībām, ko esam gūši, ir, ka jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz konfiscēto līdzekļu izmien, izmantošanu. Ja uh, noziedzības apkarošanas iestādes pārāk daudz sāk uh, koncentrēties uz līdzekļu iegūšanu, spēļņu, tas jau vairs nav tā kā tam vajadzētu būt. <clears throat> Autors Jeffrijs Robinsons ir um, <clears throat> analizējis ASV pieredzi uh, savā darbā The Laundryman 1994. gadā, uh, kas publicēta un uh, jāatzīst, ka uh, uh, Um, Anglijas modelī ir iespējams uh, izmantot uh, līdzekļus tādā veidā, kā pašiem policistiem šķiet vislabākais veids, un pastāv iespēja arī to darīt neētiskā veidā. Uh, Lielbritānijas uh, Eh, organizētās noziedzības eh, grupu kārtēšana ir sistēma, kas ļauj izstrādāt kritērijus, caur ko identificēt eh, grupas un individus, uz ko jākoncentrē izmeklēšanas. Konstatējam, ka vismaz 30% organizētu noziedzīgu grupu locekļu parasti neuzkrāja līdzekļus un dzīvo mm, luksus dzīves un tērē daudz naudas. Uh, naudas. Mēs eh, to. Lielbritānijas naudas atmazgāšanas likumdošana ir labi izstrādāta, bet, diemžēl, to neizmantojam efektīvi. Un eh, tam ir vairāki iemesli. Eh, pastāv riski, ka šie līdzekļi nav pārvaldīti un saglabāti pareizā veidā. Skotijas modelis ir atšķirīgs. Pirms 2010. gada visi līdzekļi Skotijā tika saglabāti Cashback for Communities schēmā. Un eh, vairākas eh, schēmas tika atbalstīts, piemēram, kā eh, veicināt jauniešu atturēšanos no iesaistīšanās noziedzībā. Un š, Skotijā šobrīd eh, pastāv eh, nevēlme izmantot eh, šos līdzekļus tāpat kā uh, Anglijā. Skotijā līdzekļi tiek izmantoti piemēram jauniešu basketbola komandu uh, finansēšanai. Tas ir viens no projektiem, kas parāda, kā pozitīvi ir iespējams šāds līdzekļus izmantot. Pa, Skotijas modelim ir vairākas pozitīvās puses. Uh, piemēram, e, valdība var izmantot līdzekļus tur, kur tos visvairāk vajag, piemēram, lai atbalstītu uh, Uh, vismazāk aizsargātās grupas, lai atbalstītu jauniešus, lai cīnītos pret organizēto nosiedzību. Nākamais, tā kā visi līdzekļi atkal atgriež sabiedrībā, tad policistiem nav īpašas motivācijas doties tikai uz tām operācijām, kurās paredzams, ka tiks iegūts lielākais līdzekļu apjoms. Un, um, Tāpat eh, arī šīs Skotijas eh, komandas ir ļoti labi apmācītas, un tā kā iegūtie līdzekļi tika izmantoti kopienu atbalstam, eh, tomēr tāpēc skaidrs, ka jāturpina vēl trenēšana. Un uh, ir uh, nepieciešams šo trenēšanu veikt arī ļoti uh, precīzi. Mēs uzskatām, ka vajadzētu katrā policijas iecirknī būt vienam speciālistam, kas strādā ar šiem jautājumiem. Līdz šim tādi ir iztrūkuši, un apmācība vai nepieciešamo līdzekļu apjoms ir bijis um, ierobežots. Eh, tāpat ir jākoncentrē spēki uz jomām, eh, uz zonām, kurās ir visaugstākā no, noziedzība, eh, kur ir jāpārliecinās, ka līdzekļi ir izmantot arī nosprosto mērķu sasniegšanai. Kādi līdzekļi tiek izmantoti kopienu atbalstam? Thank you. Priekšsēdētāji lūdzu runātāju runāt nedaudz lēnāk. Pēc tam, kad līdzekļi ir konfiscēti un iepludināti sabiedrības mērķiem, tie sāk darboties pozitīvā veidā. Šai brīdī nav vēl skaidrs, kādu Skotiju izvēlēsies pieeja tālāk, uh, vai eh, tā apkopot savus atbalsta mm, dienestus vienā. Ir skaidrs, ka šādai mērķtiecīgai pieejai ir daudzi plusi. Ko esam iemācījušies? Anglijas sistēmā ir daži plusi, bet, diemžēl, tajā trūkst pārvaldes pār šiem līdzekļiem. Eh, un eh, ir nepieciešams viņiem precīzāk izsakot līdz tam, kā tie tiek izmantoti. Šobrīd šķiet, ka mm, noziedzīgi iegūto līdzekļu e, konfiscēšana ir kļuvusi par ienākuma veidu, kas e, ir jānovērš. Skotijas e, sistēma savukārt ir ļāvusi vietējām kopienām un sabiedrībai gūt labumu. Iegūtie līdzekļi ir arī ietekmē šī noziedzības līmeņa ma mazināšanos. Bet konstatējam, ka šo mm, līdzekļu konfiscēšana tomēr nepalīdz, nepalielina iespēju cīnīties pret organizēto noziedzību. Atsevišķos gadījumos dažu simtu mārciņu konfiskācija no vietējā zagļa var atstāt lielāku ietekmi nekā narkotiku tirgotāju lielāku līdzekļu e, konfiscēšana. E, šo līdzekļu vērtība e, naudā nevienmēr atspogļo to vērtību plašākā kontekstā. Fana, finanšu izmeklēšanas var palīdzēt saprast, kā rīkoties uh, tālāk. Anglijas sistēmā ir uh, parādīts, kā, ka šos spēkus koncentrēt vislabākajā veidā. Uzskatām, ka tomēr varētu izmantot, piemēram, gan no Skotijas, gan no Anglijas sistēmas. Piemēram, no Skotijas varētu mācīties, kā sabiedrībā ieguldīt uh, līdzekļus, un ir jāatrod pareizais līdzsvars to darot. Uh, Ja e, aģentūras izmantotu pašu atgūtos līdzekļus, būtu ļoti līdz rūpīgi jāsako un jākonstatē, ka šī nav tiek izmantota. Daļu līdzekļu varētu izmantot apmācībai, izmeklēšanas uzlabošanai un e, tehnikas uzlabošanai cīņā pret organizēto nosiedzību. Visām aģentūrām vajadzētu e, izstrādāt stratēģiju, kur ieguldīt šos līdzekļus. Tāpat vajadzētu e, iecelt īpašus izmeklētājus, kas e, būtu gatavi veikt pētījums par to, kā šos līdzekļus izmantot. Līdzekļu šķiet, ka ir jāizmanto abu sistēmu piemērs, lai nonāktu pie līdzsvarota ri risinājuma. Ir jācenš efektivizēt noziegumu izmeklēšanas. Un, un, diemžēl, tas nevienmēr pagātnē ir noticis veiksmīgi. Grazie, signor Davison. Allora, adesso prima di avviare... Jā, paldies ehm, runātājiem. Tagad mēs varam atklāt debates. Un daži ievadvārdi no manas puses. Arī par Pereiras kunga sacīto Pereiras kungs teica, ka tas ir ļoti svarīgi, ka konfiscētie atcenātie līdzekļi tiktu izmantoti sociāliem mērķiem, un es varu piebilst, ka Eiropas parlamentā šo pēdējo nedēļu mēnešu gaitā uh, Mēs strādājam pie šīs konfiscēšanas direktīvas, bet diemžēl patreizējā projektā nekas nav sacīts par atcenāto līdzekļu izmantošanu. Borsalino kundze un citu e, Libe komitejā cenšas e, šo, e, lai nebūtu, e, panākt, lai šāda trūkuma nebūtu e, šajā direktīvā. Ir jābūt tajā kaut kam paredzētam. Eh, attiecībā uz līdzekļu izlietojumu kaut kam Itālijā, manā dzimtenē, man, pie manis vērsās uh, dažādas uh, tiesību sargojušās iestādes tieši arī šajos jautājumos. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi, kas tiek darīts ar šiem atcerinātiem līdzekļiem. Tiek norādīts uz to, ka ir sarežģīti Eh, pēc tam pārdot šos līdzekļus. Arī eh, šo aspektu nedrīkstam, protams, atstāt bez ievērības. Un mūsu orientierim ir jābūt uh, eh, dalībvalsts labākai praksei, daļai tā varbūt arī no Itālijas, bet mēs nedrīkstam tajāpat laikā atkārtot pagātnes kļūdas. Ir jāredz arī tas, kas tik labi nedarbojas, un šos trūkums jāmazina. Un tagad atklāja debats. Pirmais runātājs būs Jakolīno kungs. Paldies, priekšsēdus kundz. Kas attiecas uz konfiscēšanu? Abi uzaicinātie viesi par to runāja. Un šeit Eiropas parlamentā mēs varam daudz darīt lietas labā. Mēs dzirdējām par Itālijas, par Spānijas pieredzi, bet tagad es gribēju pārjautāt. Jūs esat pieredzējuši, un mēs redzam, ka daļai šeit ir runa par lielām summām, kas tiek konfiscētas vai arī dažādi īpašumi, kas tiek konfiscēti. Kas tieši būtu jādara Eiropas Savienības institūcijām, lai mēs rezultātā gūtu sabiedrībā vislielāko iespējamo labumu, un šī konfiscēšana darbotos tā, kā tai jādarbojas lai šie līdzekļi tiktu no kriminālās aprites izņemti patiešām. Mums ir vajadzīgs kvalitatīvs lēciens. Bet ko mēs varam darīt? Kā mēs varam šeit panākt tādu īstu progresu, kļūt daudz efektīvāki, cīnoties pret noziedzīgām struktūrām? Jūsprāt, kā ir jāpilnveido šī konfiscēšanas sistēmu ciņā pret organizēto noziedzību. Paldies, Jakulīno kungs, nākamais runās Newton Dankungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Abiem runātājiem gribu apliecināt, ka pati daudz deputāti pat laban fiziski atrodas citās komitejās sēdēs. Viss, ko jūs šeit uh, mums prezentējāt, uh, tiks ņemts vērā. Um, un, uh, mūsu tālākā darbā, arī ja šeit nav zāli patukša. Pirmais jautājums par ēras kungam. Vai ir kāds mehānisms, ja ir darīšana ar pārrobežu organizēto noziedzību? Kā tad šos līdzekļus konfiscēt? Vai arī mēs saskarāmies ar situāciju, ka valdības cīnās par to, eh, kur katra vēl deķu uz savu pusi, kas grib vairāk no šiem līdzekļiem eh, konfiscētiem paņemt sev Kā tas notiek praksē? Un otrs jautājums. Vai jūs varētu mums pastāstīt, droši vien ir arī neveiksmīgi gadījumi. Varbūt jūs varētu arī mums pastāstīt par kādu ļoti ne negatīvu uh, piemēru, kā šis viss ir, nu, galīgi, galīgi greiz nogājis. Varbūt no tā mēs arī varam daudz ko mācīties. Un tālāk es gribētu jautāt, vai jūs esat arī pievērsuši uzmanību ASV pieredzēji, varam varbūt arī no viņiem ko mācīties. Tagad Davidson kungam. Mēs abi runājam angliski, un es domāju, katrs vārds jūsu prezentācijā bija ļoti rūpīgi izsvērts. Tas bija ļoti saprotam. Varbūt es varētu satikties ar jums vēl atsevišķi, lai vēl vairāk no jūsu pieredzes mācītos. Jūs sacījāt, ka noziedznieki bieži uh, līdzekļus uh, iztērē ļoti uh, Eh, ātri, eh, bet kā tad tas notiek? Eh, cilvēks taču nevar izdzert neierobežot daudz šampāniešu vai nopirkt, sazin, cik īpašums. Kā tas notiek? Tad Eh, eh, jūs eh, atsaucāties uz vienu autoru, bet vai jūs nevarētu vēlreiz atkārtot to vārdu, lai es varētu arī šo viņu darbu izlasīt? Paldies! Saka priekšsēd, varbūt es no savas puses jau arī varu kaut ko atbildēt. Kas notiek ar šiem līdzekļiem? Uh, Šeit Briselē četru gadu laikā 48 miljoni eiro tika iz, uh, atmazgāti uh, veselu pilsētas rajonu nopērkot. Tad, nu, viņi jau... Nākamā runātā, Maķiekunis, paldies priekšsēdētāji. Jūs, es uh, skatījos Francijā televīziju nesen un saprotu, ka mafija aizdod uh, naudu uh, Eh, cilvēkiem, kam naudu vajag, un viņi faktiski aizvieto bankas. Viņas eh, pēkšņi līdz ar to eh, iegūst lielu varu pār sabiedrību, par kādu sabiedrības lielu daļu, kas ir ārkārtīgi kaunpilna. Un es jau gribu atvainoties, Rādena kungs, es nevarēju noklausīties jūsu pirmo uzrunu, jo biju aizkavējusies citā sanāksmē, bet mana mm, kolēģe pierakstīja jūsu runas galvenās domas un ar tām iepazīstināja iepazīšos vēlāk. Bet man ir jautājums Dāvidsona kungam. Es ceru, ka jūs varēsiet man atbildēt. Sakiet, vai jums ir zināmi gadījumi, piemēram, Lielbritānijā, gadījumā, kad ir konfiscētas mantas, kad e, nav tikus uzstādīta aps, e, apsūdzība krimināla lietā, bet civil lietā. Sakiet, lūdzu, vai uh, apsūdz, kas notiek, ja apsūdzētais tiek pierādīts, ka ir uh, nevainīgs vai uh, Eh, kas notiek pēc tam ar eh, konfiscētiem līdzekļiem. Jo šobrīd komisijas priekšlikums ir izraisījis debates starp eh, politiskajām grupām, kas ir nevis politisks izmaiņas, bet drīzāk valstu atšķirīgas attieksmes padomē un parlamentā par to, kā rīkoties šais gadījumos. Un nākamais pievienojas Alfāno kundzei, mēs tiešām uh, uzskatām, ka ļoti slikti, ka komisijas priekšlikumā uh, Eh, netika ieteikti ieteikumi par to, kā rīkoties ar konfiscētajiem līdzekļiem. Tas ir trūkums, eh, kas liek konstatēt, ka komisijas priešlikums ir tāds kā pusgatavs eh, vispār. Un mēs ceram, ka mums izdosies papildus ieteikumus izteikt. Es gan nezinu, vai komisija un padomu varēs pieņemt parlamentu priešlikumus. Paldies! Grazie, onorevole Matija, adesso. Paldies, Matija kundze. Nākamā lūdzu Vailers kundze. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzne. Paldies, priekšsēdus kundze. Es vispirms gribētu runāt par komisijas priekšlikumu. Es šeit neredzu problēmu. Parlaments taču to var papildināt. Proti, šeit paredzot arī decentrālus sociālus projektus, kas ir ļoti labs veids, kā konfiscētos līdzekļus vai eh, nekustamos īpašums vai, lai kas tas arī būtu, izmantotu turpat uz vietas. Es domāju, ka mēs varam komisijas priekšlikumu šādu papildināt, tā esam darījuši arī citreiz. Un tad man ir jautājums papildinot kolēģi Dāna kungu. Viņš jautāja pēc ASV pieredzes, varbūt pat uh, eh, ANO ir kāda aģentūra vai iestāde, kas šādu pieredzi apkopo. Es varētu iedomāties, ka daži noziedznieki ir nevis Eiropā, bet ASV, bet uh, kaut kādās šaubīgās uh, saziņas salās kaut kur un internetā uh, šāds darījums kārto. Vai ir kādas organizētas struktūras, kas tam seko un šāda pieredze varbūt apkopo. Otrs jautājums. <clears throat> es zinu, ka Vācijā e, eh, neret paiet ilgs laiks e, kriminālu procesu pabeigt, un eh, kamēr tad mēs varam ar šo konfiscēto nekustumu īpašumu, vai, vai arī, lai kas tas būtu, kaut ko iesākt, to pārdot, jā. Ja? Itālijā arī bieži ir tātad e, šis e, e, stāvoklis nenoteiktības, kad it kā līdzekļi konfiscē, bet vēl tos nevar pārdot un tā tālāk, un kas tad notiks, ja krimināla procesā beigās varbūt persona patiks attaisnot vai kā. Vai jums ir attiecībā šo procesu informācija, cik tas ir, kā to var pātrināt, Eh, nu, tas, tas var radīt problēmas praksē eh, taču. Lielas paldies, tēt noslēgsim debatas eh, un vēl Barcelīno kungam pēdējās divas minūtes. Barcelīno kundzei. Lielas paldies. Arī es gribētu atvainoties par to, ka nevarēju ierasties uz sanāksmes sākumu. Uh, bet tas, ko paguva dzirdēt, bija ārkārtīgi interesanti un šī informācija bija tiešām noderīga. Jūs aplūkojāt tēmu no dažādiem skatu punktiem, kas, manuprāt, ir tiešām noderīgi. Es lielā mērā pievienojos mūsu priekšsēdētājs un citu kolēģu paustajām bažām. Es eh, pieminēšu savā komentārā Itālijas tiesību aktus. Itālijā šie jautājumi ir bijuši problēma jautājumi jau ilgi. Visi zina, kādēļ. Eh, Itālijā pastāv tiesību akti šai jomā. Itālijā pastāv atbildīgā iestāde, kas strādā ar konfiscētajām uh, mantām un līdzekļiem, un šī organizācija ir kvalificētāka kā e, līdzīgas organizācijas citās valstīs, jo mēs jau daudzus gadus strādājam ar līdzekļu, tā skaitā ļoti lielu līdzekļu konfiskāciju. Līdzekļi mēdz būt dažādas dabas. Tās var būt gan e, lielas mājas, gan pavisam nelieli līdzekļi, kurus e, atkārtoti izmantot varētu no vienas puses šķist, ka ir grūtāk, bet no otras puses tieši pretēji tos var būt eh, vieglāk izmantot eh, sociāliem mērķiem. Itālijā konfiskācija pirmo reizi pieminēja Piero Latore, kuru pēc tam nogalināja mafija. Pēc viņa nāves 1980. gados tika izstrādāta pirmā likuma, eh, pirmais likumdošanas projekts, kamēr tikai 96. gadā tika pieņemts pirmais eh, likums par eh, noziedzīgi iegūto līdzekļu atkārtot izmantošanu sociālajiem mērķiem. Tas nozīmē, ka daudzus gadus pastāvēja de debats par to, bet e, netika izstrādāt tiesība akti šai jomā. Konfiscētie līdzekļi bieži vien tiekot uzglabāti, zaudēja savu vērtību, jo varēja tikt um, izlaupīti vai um, sagrauti. Un katrā ziņā um, Itālijai vajadzēja pie, pieņemt uh, tiesību aktus, no kuriem, es domāju, varētu mācīties citas valsts, kā arī komisija. Es uzsveru, ka šos līdzekļus ir ļoti svarīgi izmantot. Uh, Eh, vēl viens svarīgs elements - datu bāzes. Kā arī informācija par līdzekļiem, kurus ir sarežģīti atkārtoti izmantot. Mēs vienmēr esam iestājušies pret uh, atkārtot pārdošanu līdzekļiem, kurus varētu atkārtot iegādāties mafija vai viņu partneri. Bet, ja mēs līdzekļus varētu izmantot, lai pēc tam iegūto naudu iepludinātu kādā kopīgā fondā, eh, tas varētu būt noderīgi un palīdzēt nevien ekonomiskā ziņā, bet palīdzētu izsūtīt arī ētisku signālu. Uh, lai mafija nevarētu teikt, ka līdzekļi deva labumu tikai tad, kad mafija tos pārvaldīja un pārvērtās par slogu valstī un sabiedrībai, kad valsts tos konfiscēja. Paldies! Nāk e, Borselīna kundze, un tagad dod vārdu mūsu viesiem, katram trīs minūtes pirmajam, ko Mešpereira kungam vārds. Obrigado, serei o mais breve possível. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties maksimāli īsi un kodolīgi. Tātad runājot par starptautiskajiem mehānismiem, jūs vaicājāt, vai ir kādas struktūras, uh, kas nodarbotos ar konfiscēto līdzekļu pārdali. Uh, šādas struktūras, šāda veidojuma pastāv balstoties uz divpusējiem nolīgumiem. Piemēram, ir arī ANO konvencija par cīņu pret korupciju un Eiropas Savienība ir pievienojusies šai konvencijai. Tā kā te mēs varētu runāt par divpusēju nolīgumu starp Eiropas Savienību un ANO. Tātad, kā es teicu, tas darbojas uz uh, apusējības principiem, un katra dalība valsts lemj par to, kā to realizēt. Jāsaka, ka, protams, uh, ir arī dažādas eh, teiksim, neveiksmīgas situācijas eh, attiecībā uz šo konfiscēto līdzekļu izmantošanu. Piemēram, es varētu pieminēt gadījumu, kad tika konfiscēta liela naudas eh, summa, vairāki miljardi ASV dolāru, kas ehm, tika glabāti investīciju fondos. Jautājums ir, kā valsts uh, var eh, pārvaldīt vai atgūt investīciju fondu, jo valstī parasti nav eh, pietiekams eh, kompetences, lai varētu pārvaldīt šādas investīcijas. Bez tam krimināli noziedznieki ļoti ātri izvieto savus līdzekļus, apsaimniekotos. Piemēram, mums bija gadījums, eh, kad ap eh, apsūdzētajām piederēja zooloģiskais dārsts, un tad, eh, piemēram, tika vaicāts, vai tiesības sargājušās iestādes eh, zina, kādas ir izmaksas, lai uzturētu eh, zooloģisko dārzu, lai nevarētu attiecīgi eh, zooloģisko dārstu izmantot nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu atmazgāšanai. Šādas eksperta zināšanas ir vitāli nepieciešams, lai to izvērtētu. Tālāk, ja runājam par narkotiku kontrabandu, tad šeit ir jābūt ļoti labām zināšanām par to, kā šī kontrabanda tiek realizēta. Jāsaka, ka nav viennozīmīgas atbildes uz eh, visiem šiem jautājumiem. Mēs varam izvēlēties, piemēram, ap, m, mm, apvienotās karalistas modeli vai Francijas modeli vai kuras citas valsts modeli, eh, bet eh, viennozīmīgas atbildes, protams, nav. Var realizēt aktīvus tirgu un uh, iegūtos līdzekļus noguldīt eh, depozītā, piemēram, kamēr tiek pabeigts eh, krimināla process. Tas varētu būt kā risinājums gadījumā, eh, ko darīt ar līdzekļiem, kamēr tie tiek atsavināti. Atbildot Vēlērs kundzei, jūs vaicājāt par to, vai ir organizācija, eh, kāda starptautiska organizācija, kas eh, nodarbojas ar eh, konfiscēto līdzekļu apsaimniekošanu starptautiskā līmenī. Jautājums atkal šeit ir par dažādu sistēmu izmantošanu. Paldies Davidsonam kungam, trīs minūtes lūdzu. Paldies. Pirmais jautājums bija par to, kā Eh, krimināli noziedznieki izlieto eh, skaidro naudu. Jā, man šķiet, te ir jārunā par to, kāda ir organizētās noziedzības definīcija apvienotā karalistē. Piemēram, tā var būt uh, zagļu banda, kas apzog um, dzīvokļus, uh, bet uh, tā, tie var būt noziedznieki, kas vienkārši izdara kaut kādu pārkāpumu, notērē naudu, pēc tam atkal izdara pārkāpumu, atkal novērt. Tālāk par Krisa Mazdara grāmatu Eh, eh, viņš ir ehm, policists, eh, kas ehm, darbojies pagrīdē, iefiltrējoties noziedznieku organizācijās, un viņš aprakst šajā grāmatā savu pieredzi. Un es iedošu jums konkrētu vārdu tālāk par. līdzekļiem, mm, kas paliek pēc tam, kad krimināla process ir pabeigts. Jāsaka, ka šeit mums ir e, ļoti strikti nosacījumi, e, kas e, tiek piemērot šādu līdzekļu izmantošanai, piemēram, gadījumā, kad cilvēki vispār ir pametuši valsti vai ir gājuši bojā. Tālāk jautājums par ASV pieredzi. Man ir ļoti cieši sakāri ar FIB un uh, Es saprotu, ka viņu situācija ir ļoti atšķirīga, un es gribētu, lai mēs Eiropas Savienībā kopā darbotos un nesalīdzinātu sevi ar ASV. Un uh, ja runājām, piemēram, par Amerikas situāciju, tur iet runa par milzīgiem līdzekļiem, jo tur iet runa par kontrabandu, um, narkotiku kontrabandu pār Meksikas robežai un arī vietējā uh, līmenī um, ASV. Viņi e, ļoti atpaliek no mums. Šeit es nerunāju par federālo līmeni. Tālāk par organizētām organizācijām attiecībā uz um, izņemto līdzekļu apsaimniekošanu, bet kas attiecās uz konfiskācijas um, termiņiem, piemēram, vislielākais laiks ir bijuši 22 mēneši, kamēr notiek krimināla procesa, kamēr notiek izmeklēšana un tā tālāk. Un tad tie ir ļoti uh, gari termiņi, un apvienotā karalistē mums ir problēmas uh, Eh, izpildīt tiesas lēmumus, ir īpaši tad, ja iet runa par eh, lieliem naudas līdzekļiem, kad iet runa par mazākiem naudas līdzekļiem, tad apmēram 90% eh, gadījumu tiesas lēmumu tiek izpildīti un naudas līdzekļi tiek izņemti un izmantot. Itālijas pieredze, protams, ir ļoti svarīga un es piekrītu tam, ka ir nepieciešama datu bāze par um, nelikumīgi iegūto līdzekļu izņēmšanu. Uh, Mums ir viena šāda datu bāze, kas darbojas vairākus gadus, bet, protams, vēl daudz pie tās ir jāstrādā. Un mums ir arī sistēmas, kurās mēs apvienojam pieredzi par eh, dažādām lietām, par dažādu lietu izmeklēšanu. Bet, protams, mums vēl ir daudz jāmācās. Es ļoti ceru, ka es atbildēju uz lielāko daļu no jūsu jautājumiem. Paldies Davidsona kungam! Un es gribētu pateikties mūsu abiem runātājiem par doto ieguldījumu mūsu diskusijās, par jautājumiem, eh, kas mums visiem ļoti rūp, un es domāju, ka tas izrietēja arī no deputātu uzdotajiem jautājumiem un izrādītās ieinteresētības. Un es gribētu lūgt jūs atstāt sekretariātu martā eh, savas prezentāciju tekstus, kā arī citus dokumentus, kas pēc jūs domām varētu noturēt mums mūsu darbā. Un tad es gribētu pāriet pie otrās eh, sadaļas. Eh, man šī ir jautājums Pereiras kungām, saka deputāts, bet es Nezinu, vai man to uzdot tagad vai vēlāk. Tad man ir jautājums Pedro Gomeša Pereiras kungam no iepriekšējā paneļa. Es runāšu portugāļu valodā, jo runātājs arī ir portugālis. Un iesruna par uh, līdzekļu atgūšanu. Tātad mēs Libe komitejā strādājam pie ziņojuma par nelikumīgu iegūto līdzekļu atgūšanu, izmantojot konfiskācijas metodu. Es atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos, bet uh, man informēja, ka jūs savas uzrunas laikā nācāt klajā ar ļoti labu domu par īpaša fonda izveidošanu Eiropā, uh, kur šos līdzekļus tad varētu apvienot un pēc tam izmantot sociālu mērķu finansēšanai. Protams, Itālijā ir liela pieredze šādu līdzekļu atgriešanā cietušajām personām. Bet varbūt jūs varētu nedaudz detalizētāk parunāt par to, kas šo fondu kontrolēs, kā šis fonds tiks, tiks veidots, kā tas tiks pārvaldīts un kāda būs parlamenta loma šeit un kāda būs eh, dalību valstu loma un kā sabiedrība varēs piekļūt šiem līdzekļiem. Vēlreiz atvainojos, ka ierados eh, ar nokavēšanos un uzdot jautājumu ar nokavēšanos. Pereiras kungs, jā, paldies par šo jautājumu. Attiecībā uz fondu izveidošanu. Pamat eh, doma tā tad ir izmantot Skotijas un Lielbritānijas pieredzi, kad viena daļa no eh, atgūtajiem līdzekļiem eh, tiek atgriezta sabiedrībai. Tas nozīmē, ka šī nauda tiek iezīmēta, eh, lai tiktu novirzīta tais sabiedrības daļai, kas ir cietusi no konkrētā nozieguma vai pārkāpuma. Varbūt, piemēram, mēs varētu izmantot īpašu Eiropas atbalsta mehānismu, uh, um, novirzot šī fonda līdzekļus, ņemot vērā um, to, kas ir bijuši cietušie. Mm, es saprotu, ka šis uh, fonds varētu mm, darboties uh, iekšlietu ģenerāla direktorāta pārziņā. Paldies, Preiras kungs, saka priekšsēdētāji. Tātad pārējām pie otrās jautājumu sadaļas, un šeit es gribētu aicināt mūsu nākamos viesus uh, šeit prezidijā. Mūsu viesi tātad ir Stefano Manservesi, Alans eh, Šaters un eh, viņš ir eh, no Home ģenerāla direktorāta Eiropas komisijā, viņš ir iekšlietu ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors, un viņš runās par uh, Uh, līdzekļu konfiscēšanu, un pēc tam es došu vārdu Pasaules bankas pārstāvim Emīlam Vandardauzam, un viņš runās par to, kādi ir šķēršļi līdzekļu atgūšanai. Pēc tam mums būs jautājumu un atbilžu sesija. Katram runātājam 15 minūtes lūdzu. Mazer Vīzīkungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Esmu ļoti š... priecīgs šeit būt jo šo komiteju uzskat par ļoti svarīgu ne tikai tās darbu, bet arī, kā lai saka, par stimulu, <clears throat> ko tā dod Eiropas Savienības citām institūcijām, kas cīnās vai arī necīnās pret organizēto noziedzību. Tātad man ir prieks un gods būt šeit. Es arī ar prieku varu atzīmēt Eiropas parlamenta atbalstu, komisijas priekšlikumiem par līdzekļu konfiscēšanu. Šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs, izšķirošs, pret. Es domāju, ka mums ir vienprātība attiecībā uz to, ko vēlamies sasniegt. Nerunāšu gari, atgādināšu tikai to, cik tālu esam tikuši, kāds ir juridiskais ietvars un beidzot Eh, drusku informāciju par uh, citiem pavadošiem pasākumiem, par kontekstu, tā sakot, šīs iniciatīvas kontekstu. Vispirms daži fakti, bet tie jums jau ir daudz labāk zinām nekā man. Pirmkārt, organizēto noziedzību virza peļņa un ir runa par iespaidīgiem skaitļiem. Man jāsaka uzreiz, ka faktu uh, Ar faktiem ir tā, ka <clears throat> mums īsti nemaz nav precīza, precīzas informācijas par uh, no organizētās noziedzības apjomiem, apgrozījumiem. Mums ir aptuveni priekšstat. ASV 150 miljārdi eiro 2011. gadā. <clears throat> Esmu pārliecināts, ka īstie radītāji daudz lielāki. Apvienotāji karalistē figurē vēl citi skaitļi, bet Tātad mums ir darīšana ar ļoti lieliem, lielām summām. Bet šeit runa ne tikai par kvantitāti, arī par kvalitāti. Organizētā noziedzība ir pārobežu parādība. Un tādēļ, jo integrētāka ekonomika, mūsu vienotais tirgus, jo arī noziedzība būs integrētāka. Tātad fiskāla savienība, banka savienība, kam mēs gatavojamies. Ja tam visam neiet rok, ja tas viss neiet roku rokās ar simetriskām iniciatīvām, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, tad neapšaubām varam būt droši arī organizētā noziedzība kļūs transnacionālāka. To es gribētu uzsvērt. Tātad mums ir jāliek lielāks pūles šeit. Noziedzība ir transnacionāla, un tā neapšaubām izmanto visas uh, likumīgās ekonomikas struktūras arī saviem mērķiem. Tātad runa par ļoti liela apjoma kvantitatīviem un kvalitatīviem fenomeniem, un tomēr, salīdzinot ar to, konfiscēto līdzekļu uh, apjoms ir samērā pieticīgs, es gribētu teikt. Mās procents līdzekļi, kas šeit grozās, tiek faktiski konfiscēti. Tagad par juridisko kontekstu. Mūsu uzskats bija tāds, ka esā šie rīki, kas ir mūsu rīcībā, ir nepietiekoši. <clears throat> Pirmkārt, juridiskais ietvars netiek pilnībā izmantots, otrkārt, tas ir pārāk neskaidrs Tas neļauj mums pietiekoši efektīvi darboties attiecībā. Ir tas starp tas sastarpējā atzīšanā, ir trūkumi un tā tālāk. Ir jādara arī šajā ziņā vairāk. Mūsu sagatavotais priekšlikums ir izstrādāts arī atbildot uz Eiropas parlamentu lūgumu Un direktīvā cenšamies precīzi identificēt līdz šīnējās sistēmas trūkumus un tos aizpildīt. Tāpat laikā ievērojot dažādās intereses, kuras mums ir vienmēr jāpatur prātā. Pirmkārt, diezgan skaidri ir noteikumi nepieciešama attiecībā uz paplašināto konfiscēšanu plašāka mēroga konfiscēšana. Mums ir jādod trieciens šai organizētās noziedzības videi. Tātad eh, konfiskācija jābūt plašāka mēroga. Protams, ir jābūt visāda veida, uh, eh, uh, eh, nu, piesaidzībai, tas skaidrs, bet konfiskācija jābūt plašākai. Otrkārt, trešo pušu konfiscēšanu, līdzekļu konfiscēšanu. Arī tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir jānovērš tas, ka līdzekļi vienkārši tiek nodoti citām personām, kuras ir plašākā izpratnē saistīts ar šo organizēto noziedzību. Un var piedalīties šo līdzekļu atmazgāšanā. Treškārt, dažos gadījumos, ierobežotos gadījumos, kur nav iespējams kriminālu apsūdzību, uh, izvirzīt kriminālu tiesības, tomēr uh, var arī konfiscēt. Ja ir cilvēks ilgstoši saslimis vai arī, piemēram, aizbēdzis. Ceturtkārt. Izpildus klasteri. Tātad pagaidu līdzekļu iesaldēšanas iespēja. Tad, e, tas ir eh, tāda drošības pasākuma ietvaros drošības ietvaros uh, iespēja, drošības pasākumu ietvaros iespēja ir jāparēdz līdzekļus iesaldēt ar izmeklēšanas laikā. Pretējā gadījumā šie līdzekļi pazūd, un mēs tiem nekad vairs pēdas nesadzīsim. Līdzekļi jau ir pazuduši, un atgūšana pārāk sarežģīta kļūst. Te arī iesaistīts arī pārāk daudz iestādes dažādas dalībvalstīs. Tālāk. Mums ir gadījumi, kad ir nepietiekoši līdzekļi konfiscēti vai aktīvi. Ir jābūt iespējai konfiscēt arī līdzekļus vai aktīvus, kas varbūt nav obligāti saistīti ar pastrādāto noziegumu, bet ar noziedznieku kā tādu. Ir notiekuma attiecībā uz aktīvu pārvaldību, kas prasa no dalībvalstīm tos rūpīgi pārvaldīt, jo organizētās noziedzes viena no labi zinām tehnikām ir eh, šo eh, aktīvu vērtību samazināt Piemēram, lai parādītu, ka tad, kad eh, tie ir konfiscēti, eh, tiem vairs nav nekādas vērtības. Tādējādi mūsu darbība kļūst neefektīva. Un arī organizētā noziedzība šķiest efektīvāka aktīvu izmantošanā. Pie šī jautājuma iespējams mums jāstrādā vairāk, un esmu arī gatavs turpināt darbu pie tā. Un pēdējais. Visas šīs jomas ir diezgan delikātas attiecībā uz pamatiesību aspektiem, eh, nevainības prezumciju un to visu. Tādēļ ir jābūt tādiem drošības ventiliem eh, piesardzībai, īstenojot visus šos pasākumus Es nevēlos tagad detalizēti komentēt situāciju starp institūciju direktīvu. Diskusijas turpinās, bet ļaujiet man sacīt no komisijas puses, ka <clears throat> ir pamats baidīties, ka šī pieeja, kas nav revolucionāra, mums jābalst strādā uz 34. pāntu pamat, ka šeit var notikt mūsu uh, iecerēto pasākumu atšķaidīšana. Tas jāsaka skaidri. Man jāsaka, ka pazīmes ir tādā ziņā diezgan dar mums bažīgas. Pastāv risks, ka varētu vienoties par mazāko kopīgo saucēju, kopsaucēju, un tad viss pārējais notiks nacionāla līmenī. Tā tas nenotiks. Ļaujiet man to skaidri sacīt. Mēs esam pārliecināti jau pieminēto iemeslu dēļ, ka vai nu mums ir daudz uh, ciešāka harmonizācijas līmenī jebšu spēcīgi bet atšķirīgi nacionāla likumdošana ļau, dos arī turpmāk organizētā noziedzībai atrast spraugas, pa kurām iespraukties un uh, kur mēs viņus nenotversim. Tad mums jābūt izlēmīgākiem, efektīvākiem. To es gribēju arī šeit skaidri pasakīt, jo šis ir svarīgs brīdis, Vienmēr ir, protams, šī nepieciešamība bez līmenī meklēt kompromiss, bet mēs nevaram runāt, runāt gadiem ilgi. Mēs runājam ar del par delikātu jautājumu, svarīgu jautājumu. Un tas ir saistīts galni, galā arī ar ekonomisko krīzi, tādēļ ir jāaizsargā legālā ekonomika, cilvēku uzticēšanās leģitīmai tautsaimniecībai, nevis meklēt kaut kādus tādus uh, um, ceļus, ko piedāvā organizētā noziedzība. Organizētā noziedzība, tas ir biznes, apzināsimies to. Un, ja mēs gribam harmonizēt noteikums attiecībā uz legālo vien, darbību vienotā tirgā, tad ir jābūt arī ar to, ka nelegāla sektors arī izmantos vienoto eh, tirgu saviem mēķiem. Tas viss mums ir jāpatur prātā. Un divi papildu pasākumi, kas arī ir svarīgi. Viens ir līdzekļu atgūšanas institūcijas un, un otrkārt konfiscēto līdzekļu izmantošanu. Pirmkārt, par biroju izveidu vai iestādes izveidu. Tas virzās uz priekšu likumdošanai kopš 2009. Eh, gada. Tagad ir izveidots sadarbības tīkls. Tas sāk darboties arvien labāk, kļūst aktīvāks. Un ja mēs varam dot ieguldījumu tad mums tas ir jādara. Tie skaitā attiecībā uz informācijas apmaiņu, piemēram, centralizētie bankas konta reģistri. Ir jābūt vienai vietai, kur mēs, kur mums ir informācija par šiem jautājumiem. Un, kā es sacīju, labākā prakse viņā uh, mm, arī arvien attīstās, un mums tajā sako līdzi. Otrakārt, konfiscēt to līdzekļu izmantošanu. Man jāsaka, ka neskatoties uz mūsu labo gribu, mēs <coughs> nevaram visus šos jautājumus ar mūsu direktīvas projektu atrisināt. Mums ir jāizdomā veidi, kā <coughs> varam harmonizēt es likumdošanu šeit, bet nav visās dalībvalstīs vien, vienlīdzīgas likumdošanas šajā jomā, un tādēļ pamats harmonizācijā arī ir nestabils. Tādēļ mēs šajā kontekstā labprāt dot skaidru signālu, ka tas ir virziens, kurā mums jādarbojas visiem kopā, bet Jums visiem tas ir labi zināms. Līdzekļu atgūšana ļoti svarīga, jo organizētās noziedzības virzītājs ir pēļņa, un jo vairāk mēs viņiem šo pēļņu atņemam, jo labāk. Tātad mēs varam parādīt, ka valsts uh, demokrātiskās institūcijas ir labāks nekā organizētā noziedzība, un tik līdz līdzekļi tiek iedot, tie tiek atgriezti sabiedrībai. Mafija mafijas spēks ir teritorijas kontrolē cilvēku pārliecināšanā, ka viņi ir uh, efektīvi, viņi strādā labi, viņi strādā it kā par cilvēku interesēs, un mēs parādām, nē, tas tā nav. Valsts iegūst šos līdzekļus un atgriež tos sabiedrībai, <coughs> cilvēkiem. <coughs> un mēs tātad esam gatavi strādāt ar jums, taču es var sacīt, ka mēs visu harmonizēt nevaram un nevarēsim. Esmu priecīgs, ka mūsu platforma izveidojas apakšgrupu darbam šim jautājumiem, lai mums būtu labāks pamats apmainīties ar informāciju. Darbu turpināsim kurā gadījumā, un man bija arī iespēja apmeklēt dažas iestādes uh, vai arī projektus, piemēram, Polijas reģionā, kur tiek izmantoti šie uh, konfiscētie līdzekļi, uh, tie tiek atgriezt tiešām normāliem cilvēkiem, parastiem dzīvei, un tas uzlabo arī situāciju kopumā reģionā, bet mafijai tas, protams, ļoti nepatīk, jo tas parāda, ka mafija patiesībā iznīcina cilvēku dzīves pamatu eh, sistemātiski. Lūk, manas piebildes, patiesībā jau tie ir atgādinājumi. Mums jābūt gataviem, protams, tam, ka saruna process arī turpmāk nebūs vienkāršs, bet mums ir jāsaprot, ka problēma ir ļoti liela mēroga, un tāpēc arī mūsu pasākumi nedrīkst būt ļoti pieticīgi. Lielas paldies! Dodu vārdu Emilam Vanderbosam, kas pārstāv Pasaules banku. Viņš runās par šķēršļiem eh, līdzekļu atgūšanai un attī, par starptautisko attīstību šai jomā. Lūdzu, vārds jums! Chair, Priekšsēdētājs kundze, godātie eh, deputāti, dāmas un kungi, liels paldies par man doto iespēju jūs šodien uzrunāt. Mani sauc Emīls Vanderduš de Vilboa. Es eh, strādāju ar līdzekļu atdagošanas iniciatīvu, ko Pasaules banka un ANO EDC eh, uzsāka. 2007. gadā ar mērķi palīdzēt izveidot konkrētu piektās nodaļas no ANO konvencijas pret eh, korupciju eh, mērķiem. Piektajā nodaļā tiek aprakstīts līdzekļu atgūšanas princips. Ja koruptas personas ir nozagušas līdzekļus, līdzekļiem ir jātiek atgrieztiem izcelsmes valstī. Lai tas varētu notikt, ir jārīkojas trīs veidos. Mūsu darbs balstās uz trim pīlāriem. Pirmkārt, ir svarīgi, lai praktiķi, kas strādā ar līdzekļu atgūšanu, kas ir tiesību sargājošo iestāžu pārstāvji, prokuratūras, pretkorupcijas iestādes, zinātu, ko tās dara, lai tās zinātu, kā īstenot finanšu izmeklēšanu, lai tās saprastu, kā rīkoties, dodoties uz citu valsti, lūdzot savstarpēju juridisku palīdzību. Ir svarīgi stiprināt ekspertīzi un praktiķu zināšanas visā pasaulē. Tas ir viens veids, eh, kā mēs darbojamies. Mēs izstrādājam ceļvežus, mēs eh, iesakam uh, rokas grāmatas, kā soli pa solim atgūt līdzekļus. To izmanto gan politikas veidotāji, gan praktiķi un e, ņem vērā strateģiskās darbībās. Kuros gadījumos mēs ieskām, piemēram, kad izmantot kriminālu likumus, kuros civilu likumus, kā iznot finanšu izmeklēšanas, kādas e, informācijas iespējams iegūt bankās un citviet, mēs atbildam uz praktiskiem jautājumiem. Tas ir pirmais, ko darām. Uh, Otrais, mēs esam advokāti tam, lai starptautisko standartu noteicēja, kā piemēram G20 un eh, finanšu dar, darījumu darba grupa eh, strādātu ar līdzekļu atgūšanu un stiprinātu standartus, ievācot informāciju, ko, kas nāk no bankām un juristiem, kas ir ārkārtīgi eh, svarīga visās korupcijas lietās, kas nonāk tiesā. Mēs cenšamies panākt lielāku caurskatāmību visās šajās e, iestādēs, jo parasti visās e, korupcijas e, lietās, kas tiek izskatītas, ir iesaistītas ļoti plašas ko korumpētas struktūras. Tāpēc ir svarīgi izstrādāt šo struktūru caurskatāmības principus, lai būtu skaidrs, kas ir īstie kontrolētāji, kas ir īstie um, noziedznieki. Tas ir uh, veids, kā strādājam uh, šajā jomā. Un vēlāk arī pastāstīšu par to, kā esam izstrādājuši šķēršļus līdzekļu atgūšanai. Uh, par to ir izstrādāta arī grāmata, kas ir saistīta ar manu šodienas uzstāšanās tēmu. Projekts, kurā es pats darbojos, ir, saucas Puppet Masters kas ir publikācija, kurā aplūkojām e, juridisko struktūru caurskatāmības problēmu. Jautājums, kā valstīm garantēt to, ka tām ir pieejama informācija par cilvēkiem, kas ir šo struktūru pamatā. E, tās ir joms, kurās darbojam starptautiskā līmenī. Tagad nedaudz eh, vietējākā mērogā, jo īpaši pēc eh, arā pavasara darbojamies arī konkrētās valstīs. Kopā savedam korupcijas upurus un eh, organizācijas, pie kurām beigās nonāk noziedzīgi iegūto tie līdzekļi, kas ir atgūti, un mēs cenšamies pārliecināties, ka līdzekļu atgūšana notiek veiksmīgi. Uh, Tas eh, kļūst par arvien nozīmīgāku mūsu darba daļu, izklausās ļoti vienkārši, bet ņemiet vērā, ka tā ir eh, viena no svarīgākajām lietām, ko mēs vispār daram. Mēs savedam kopā abas puses, un eh, Pasaules banka un UNODC ir starptautiskas organizācijas, kas var spēlēt savu lomu kā starpnieki, un tas arī sniedz reāls rezultātus. Un te nonāk pie secinājuma eh, par šķēršļiem līdzekļu atgūšanai, kas ir galvenā šodien manis iztirzājumā tēma. Lielākais šķēršļis, šķērslis līdzekļu atgūšanai, ar ko saskars katra valsts, kas cenšas iegūt šādus līdzekļus, eh, grib uzsvērt, ka trūkst uzticēšanās, tas arī ir galvenais šķērslis. Uh, Pirms diviem gadiem Eiropas Savienības komisāra Redinga ziņojumā par konfiskāciju pieminēja, ka iemesls, kādēļ konfiskācijas it īpaši pārobežu gadījumos nedarbojas tik veiksmīgi, kā tam vajadzētu būt, ir tādēļ, ka trūkst uzticēšanās. Viena dalībvalsts neuztic citas dalībvalsts eh, tiesību aktiem. Ja šāda uzticēšanās trūkst pat Eh, homogēnā pasaules daļā kā Eiropa, ja raugāmies globāli, tad iztēlojieties, cik ļoti trūk šāds uzsēšanās, piemēram, Arābu pavasara valstīs. Tātad tā ir viena no mūsu lomām. Uh, Mēs esam starpnieki, kas saved kopā dažādu valstu prokurorus, tiesības sargājošās iestādes, palīdzam viņiem saprast, kādas ir, piemēram, politiskais spiediens, piemēram, par arābu pavasara e, valstīs. Un tāpat laikā mēs pārliecināmies, ka cietušās valstis apzinās, kādi ir ierobežojumi, kas arī jāņem vērā. Tātad mēs savedam kopā dažādas puses. Uh, organizējam viņu tālāku darbu. Tā ir viena no mūsu svarīgākajām eh, lomām. Mēs eh, palīdzam uzturēt tīklus, kas sauc Karen, Arinsa Star. Mēs tajos eh, cenšamies savest kopā dažādas puses un ļaut noturēt dialogu. Nākamais čērslis, ar ko saskaramies, ir resursu trūkums, jo īpaši šobrīd. Ir par maz finanšu cilvēku resursu un trūkst arī zināšanu par to, kā stiprināt kapacitāti, kā palīdzēt valstīm e, uzlabot savas finanšu izmeklēšanas spējas, kā īstenot savstarpēju juridisku palīdzību. E, informācijas sniegšana par to ir arī viena no mūsu lomām. Ar šo šķērsli ir ļoti saistīts cits šķērslis, tas, ka trūkst plašas politikas, stratēģijas un koordinācijas šajā um, jomā. Jo īpaši valstīs, kurās ir tikko nomainījušās valdības, jaunajai valdībai rūpīgi izplānot tālāko rīcību. Politikā ir jārīkojas nekavējoties. Ja mēs cenšamies panākt, ka valdības spērtu soli atpakaļ un nevis nosūtītu 150 jaunus prasījumus uz citām valstīm, bet pārskatītu, kur no tiem ir strateģiski svarīgākie, ir daļa no mūsu darba, par ko cenšamies valsts pārliecināt. Mēs cenšamies veicināt vie, efektīvu vietējo koordinācijas mehānismu izstrādi, cenšamies panākt, ka vienā valstī ir viena konkrēta e, organizācija, ar ko var sazināties, lai e, zin, uzzinātu vairāk par e, izmeklēšanas vienību darbu. Tāpat saskaramies arī ar juridiskiem šķēršļiem. Es ļoti priecājos, ka mans ar vīziju kungs tikko pieminēja to, ka trūksta atsavināšanas gadījumos, kad nav uzstādīta, kad nav pierādīta apsūdzība. Ar to mēs bieži saskaramies. E, dažkārt konstatējam, ka apsūdzētā persona ir ar imunitāti. Dažkārt viņi ir pārāk ietekmīgi, lai viņus varētu apsūdzēt. Citos gadījumos savukārt noziedznieks var būt mīris vai nevar tikt atrasts. Kā, kas notiek gadījumā, ja galvenais apsūdzētais nav atrodams, tomēr ir nepieciešams rīkoties ar e, šiem līdzekļiem. Jūs sapratīsim, ka korupcijā katrs cenšas līdzekļus panākt, iegūt sev, un tieši to mēs cenšamies novērst. Nākamā problēma, ar ko saskaramies, ir tas, ka valstīm neizdodas veiksmīgi strādāt konfiskācijas jomā, jo nepastāv efektīvs iesaldēšanas mehānisms. Nauda mūsdienās var pārvietoties ārkārtīgi ātri. Ir nepieciešami efektīvi instrumenti, lai līdzekļus varētu iesaldēt nekavējoties. Uh, ir jāspēj apturēt nauda vietā, kurā tā atrodas, tā ir jāvar iesaldēt. Ir šis solis ārkārtīgi svarīgs, lai viss procedūra izrādītos veiksmīga. Rēģējot uz uh, arābu pavasara notikumiem, tika izstrādāts sankciju saraksts, uh, kā iesaldēt ar konkrētām apsūdzētajām personām saistītos līdzekļus, kas bija inovatīvs risinājums, kā izmantot iesaldēšanas mehānismus, un tas arī izrādījās veiksmīgs. Visbeidzot, dažiem šķiet eh, ļoti dīvains šis aspekts nelīdzsvarotās paziņošanas prasības. Ko tas nozīmē? Dažas dalībvalstis grib uzzināt no citām dalībvalstīm banku informāciju par kontiem, un eh, ja kāda cita eh, pie, valsts šo informāciju pieprasa, tad eh, mm, prasījuma saņēmēja valsts var norādīt, ka šo informāciju varam jums izsniegt, ja par to informējam konta turētāju, kas, protams, izmeklēšanā nepalīdzēs. Mums nevajadzētu pieļaut, ka konta īpašnieks tiek informēts tādēļ, lai tiktu ievērots viņu cilvēktiesības šķiet eh, par to, kā izmeklēšana notiek. Lūk, ar šādiem šķēršļiem saskaramies. Pastāv arī operacionāli šķēršļi. Pirmais, ko es jau pieminēju, ir tas, ka trūkst kontaktpunktu vai arī nav skaidrs, pie kura tieši vērsties līdzekļu atgūšanai. Jo norādīja pasauli valsts, kurās politiskās eh, situācija ir nestabila un nav skaidrs, vai pretkorupcijas aģentūra, iekšlietu ministrija vai kāda cita iestāde ir atbildīgas par to. Un eh, citās valstīs ir grūti saprast, pie kuras tieši iestādes vērsties. Uh, Šajā jomā arī cenšamies darboties, cenšamies konstatēt, kurš tad ir īstais cietušās valsts um, or, organism, organizācija, pie kuras vērsties. Izklausās ārkārtīgi vienkārša problēma, bet mēs, diemžēl, pārāk bieži ar to saskaramies. Nākamais šķērslis - formāla pieeja duālai kriminalitātei. Daudzās valstīs, attīst, daudzās attīstības valstīs, statūtos ir noteikts, ka ja e, jūs mēnesī apgrozat pāris tūkstoši, bet jūsu kontā ir daži miljoni, tad e, ja ar to jau ir pietiek, lai jūs varētu apsūdzēt eh, nelikumīgās darbībās, kamēr citās valstīs tas tā nedarbojas. Ja kāda valsts eh, meklē savstarpēju juridisku palīdzību, norādot, ka nelikumīgi iegūt līdzekļi visdrīzāk ir kāds personas kontā, citas valsts var noraidīt šādu apsūdzību. Bieži konstatēsiet, ka šādi gadījumi ir saistīti ar izspiešanu vai korupciju kādā valstī, bet pastāv veidi, kā pret to cīnīties. Ir iespējams paraudzīties uz plašāku kontekstu, pateikt, ka abas puses sauc lietas dažādos vārdos, tomēr ir iespējams panākt vienošanos un saprast, kā rīkoties. Pastāv veidi, kā rast risinājumus. Uh, Mums ir jāaicina valstīm nepaiet eh, liet, problēmām formālā kārtā. Mēs cenšamies eh, tās mm, veicināt pieiet realistiskāk šīm lietām, un eh, tā laikā mēs atceramies, ka bieži vien valsts šādas problēmas risina ar pirmo reizi pēdējos gados korupcijai ANO pievērš lielāku uzmanību un daudzas valstis arī korupciju cenšas apkarot pirmo reizi vispār. Līdz ar to nekāds pārsteigums tas nav, ka pirmā reize neizdodas pārāk veiksmīgi. Mēs cenšamies valstis atbalstīt, cenšoties novērst šķēršļus, cenšoties uh, tām palīdzēt atbildēt tiesiskās atbalsts, palīdzības e, prasībām. Mēs cenšamies arī padarīt uh, valstu darbu elastīgāku, lai tās būtu gatavākas sadarboties ar citām valstīm. Un Visbeidzot, mēs gribam norādīt, ka uh, problēma ir nespēja identificēt ārvalstu banku kontus. Uh, uh. uh. Un e, šeit tik pieminēta doma par e, centralizētiem banku kontu reģistriem. Mēs arī atbalstām domu par šādu reģistru izveidošanu. Globāli Protams, tas uh, varbūt nebūs iespējams. Daudzas valstis ir uh, pret to, bet es esmu pārsteigts un iespaidojies no tā, ka Eiropas Savienība uzņēmusies vadošo lomu. Bet mēs varētu vismaz censties piespiest dalību valstis izmantot mehānismu, kad ļoti īsā laikā ir iespējams uh, Eh, izvaicāt eh, visas finanšu institūcijas un pieprasīt atbildi 24 stundu laikā, eh, vai šajās institūcijās, finanšu institūcijās attiecīgajām personām ir banku konti. Un visbeidzot, jautājums, par ko es varētu runāt ļoti ilgi un gari, ir nespēja um, iegūt uh, ticam informāciju par uh, reālajiem īpašniekiem. Gandrīz ikvienā lielās korupcijas gadījumā korumpētai amatpersonai nekad nav aktīvi uz uh, viņas pašas vārdu. Parasti tiek izmantot vai nu um, kādi citi pilnīgi ar viņu nesaistīti cilvēki, vai arī tiek izmantotas uh, ārvalstu firmas. Uh, Tādēļ e, ir pilnīgi neiespējami iegūt ticamu informāciju par šādām arī starptautiskām kompānijām, kas ir to reālo īpašnieki, reāli īpašnieki un kas tās reāli kontrolē. Un e, šeit es gribēju pieminēt e, šo problēmu par um, leļu aukliņu raustītājiem, kas tad ir tie īstie, kas uh, rausta aukliņas šīm lēlēm. Uh, aiz kurām slēpjas eh, reālie aktīvi. Piemēram, globāli, diemžēl, netiek realizēts uh, process, kad uh, lielo finanšu centru bankas nesniedz informāciju par uh, reālā labumu guvējiem. Un vispēcot, uh, Uh, advokāti, grāmatveži, tie, kas veido šīs startautiskās kompānijas, viņiem ir informācija par to, kas ir uh, reālie eh, īpašnieki. Ļoti bieži viņi saka, es esmu neitrāls pakalpojums sniedzējs, bet mums ir jāpiespiež šos cilvēkus sniegt informāciju, kas viņa rīcībā sniegt to tiesību sargājošajām iestādēm. Tālāk ir arī slaidi, uh, par kuriem sīkāk nestāstīšu, bet tas ļauj jums gūt ieskatu par to, ko mēs domājam par šo informāciju, par reālā labuma guvējiem. Paldies! Paldies! Un tagad es gribētu aicināt um, godātos um, deputātus um, atcerēties uh, par uh, to, eh, ko runāja arī mans servīsī kungs eh, konkrēti par eh, aktīvu, par izņemto un konfiscēto aktīvu atkārtot izmantošanu. Tagad mums būs pirmā jautājuma un atbilžu sesija, tātad jautājumi man servīzī kungam. Lūdzu, izsakieties īsi, lai mums ir pietiekami tās laika arī atbildēm. Jakolīno kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties arī abiem runātājiem. Un nešaubīgi jūs ļoti precīzi aprakstījāt uh, tos pasākumus, kas būtu jāveic dalībvalstīm un tiesību sargājošām iestādēm. Jāsaka, mums ir nepieciešami pietiekami elastīgi instrumenti, un jūs bija pilnīgi taisnība, mans ar vīziju kungs, kad jūs teicāt, ka mums ir nepieciešams dot eh, triecienu kri organizētā kriminālu noziedzīgo grupējumu sirdī, lai eh, nelikumīgi iegūtos līdzekļus varētu konfiscēt un pēc tam tos izmantot cēliem mērķiem. Es pilnībā piekrītu visam, ko jūs teicāt šai sakarā. Ro Romā eh, nesen eh, bija uzklausīšana, kur tika identificēta galvenā problēma konfiscēto līdzekļu izmantošanā. Tas ir, ka eh, visai bieži šie, šie īpašumi mm, ir izpostīti, un nav izmantojami tālāk, nav realizējami tirgū. Eh, tālāk nāc ar vīzīkungs jūs norādījāt uz to, ka mums trūks tiesiskā pamata rīcībai. Un jūs norādījāt uz to, ka eh, minētā direktīva eh, varētu um, būtiski mainīt šo situāciju attiecībā uz uh, konfiscēto līdzekļu izmantošanu. Tāpat jūs runājāt arī par dalībvalstīs spēkā esošo likumdošanu, tīpaši Spāniju. Jāsaka, ka tas viss liek mums saprast to, cik liela ir nepieciešamība saskaņot šo likumdošanu, lai mums būtu kopīgs atsaucas punkts un kopīgs ietvers, kurā mēs darbojamies. Ir īpaši ņemot vērā situāciju atsevišķās dalību valstīs, kurās ir lielāka pieredze un kur eh, šie aktīvi tiek izmantoti, lai attiecīgi pēc tam cīnītos pret mafiju. Šādai izmantošanai ir ļoti liela simboliska vērtība. Un es uzskatu, ka mēs noteikti daudz varēsim izmantot no tā, ko jūs teicāt, un paldies! Paldies! Mans servīzija kungs nesen teica, ka jaunajā pakotnē, jaunajā likumdošanas pakotnē daudz kā trūkst un pastāv draudi, ka eh, esošās normas eh, varētu tikt eh, atšķaidītas, un tādēļ mums ir jābūt ļoti aktīviem un, un prasīgiem, un varbūt mēs varētu vaicāt ģenerāla direktoram, ko mūsu komiteja varētu darīt, lai eh, saglābtu to, kas vēl ir glābjams šajā likumdošanā. Ja runājam par tā saucamo revolucionāro direktīvu, mēs gribētu, lai tās pastāvēšanu neapdraudētu obligāta sistēmu harmonizāciju. Eh, Vailerkungs, lūdzu. Jā, ja, danke schön. Paldies, priekšsēdus kundze. Arī es gribētu atgriezties pie <clears throat> direktīvas projekta no mārta mēneša. Jūs sacījāt, ka 83. E, pāns e, jums neļauj tālākajos priekšlikumus sagatavot, bet ir izņēmums. Proti, ja parlaments un padomu tam piekristu tad varētu gan. E, jūs arī sagatavot priekšlikums e, līdzekļu izmantošanai e, sociālajos projektos uz vietas, kas tās dalībvalstīs izrādījušies ļoti veiksmīgi. Esmu izbrīnījies, ka <clears throat> jūs sacījāt, ka jūs priekšlikumi tiek atšķaidīti. Nu, diez vai tas notiek no parlamenta puses, te jau drīzāk no uh, padomas puses. Uh, parlamentam ir iespējas jūs atbalstīt, ja mēs vienosimies šeit un Liba komitejā, tad mēs varētu padomē šādu skaidru signālu dot, ka mēs vēlamies šeit kaut ko panākt. Un esošā likumdošana tiek atcelt. Tā esam darījuši iepriekš, un tā varam darīt šajā gadījumā. Bet tad mums ir arī jāsauc uh, eh, liecīgs tajā vārdā tās dalībvalsts, kas tad grib šo lietu atšķēdīt, ir jāsauc tad vārdā. Man ļoti interesētu, piemēram, vai tā ir mana dalībvalsts, jebšu, kas tad vēl tas tā rīkojas, Briti vai kurš, kas negrib harmonizēties likumdošanu šeit. Mēs zinām, starp laikā visi referenti šeit, ka būtu labi Eiropas līmenī vairāk harmonizācija, <coughs> Tas jau nenozīmē, ka mums visiem jārīkojas identiski, bet ka mēs izmantojam labāko praksu un labāk koordinējamies. Es gribu katrā ziņā jūs atbalstīt, un es šeit arī nesadzirdēju neviena tāda balsi, kas būtu pār, pret pārliecinošāku ES līmeņu regulēšanu. Varbūt, ka tad mums vēl mājās valdības jāpārliecina, lai, kā komisijas pārsvars sacītu, nebūtu šāda, šāda atšķaidīšana vērojama. Paldies, Valers kundzei! Mēs eh, esam ierosinājuši tātad arī grozījumu kopā ar Borsalīno kungu, un ies, ierosinājām uh, šo grozījumu atbilstoši um, Lisabonas līguma 83. pāntām. Matijo kungs lūdzu. Simēma prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā pievienojos kolēģis viedoklim, bet mēs runājam par uh, noziegumiem, mums ir kaut kur jānonāk, un, godīgi sakot, domāju, ka jūs arī uh, to sajūtātu, un, godīgi sakot, es esmu diezgan vīlusies par eh, diskusiju iznākumu, un, godīgi sakot, mums ir kolēģi, kas stāv aiz savām dalībvalstīm un bremzē visu. Ļoti žēl, ka tā. Katrā gadījumā, piemēram, Francija. Francija nevēlas šai ziņā rīkoties. Un te nav runa par uh, vairuma, uh, vairākuma viedokli. Pat uh, iepriekšējā valdība rīkojās tāpat. Tiešām žēl, ka tā, ka nepastāv vispār nekādas vēlēšanās iet tālāk šai jomā, attīstīt direktīvu tālāk. Es domāju, ka vajadzēs panākt, lai parlamenta deputāti strādājot ar šo uh, direktīvu neņemtu vērā to, ko domā viņu valdības. Nu, tas ir šķērslis, kas ir jāpārvar. Ir jāatsaista deputāti no savām valdībām. Ir vai, vai nepieciešams, lai Krim komiteja varētu diskutēt ar Libe komiteju un lai mēs, mēs e, apstiprinātu šo direktīvu, lai varētu cīnīties pret mafiju. Mūsu grupās uh, ir jācenšas pārliecināt kolēģus, kas šobrīd bremzē visu procesu. Tas attiec uz kolēģiem no visām uh, politiskajām grupām. Parlamentam un padomēji šai ziņā ir, būs uh, eh, tuvcīņa un jārēķinās ar gaidām lielu politisku diskusiju. Lielas paldies, lūdzu, nākamajam runātājiem vārds. Tavareša kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Mums ir nepieciešama šī īpašā pagaidu komiteja, eh, kas izstrādātu skaidru taktiku un stratēģiju, piesaistot, protams, arī Liba komiteju. Mums ir nepieciešama apvienot uh, sēdi kopā ar Libe komiteju. Vajadzētu piesaistīt arī budžetu komiteju uh, un lūgumrakstu komiteju un paskaidrošu, kāpēc. Es gribētu arī uzdot konkrētu jautājumu man servīzija kungam, runājot par tiesisko pamatu un uh, saistītām problēmām uh, ar konfiscētajiem līdzekļiem. Uh, viena doma tātad ir, lai mēs piešķirtu šo politisko redzamību un atpazīstamību uh, lai cilvēki redzētu, ka šie konfiscētie līdzekļi tiek e, izmantot sociālu mērķu sasniegšanai un realizējot um, pilotu projektus, kas, piemēram, ir jau ierosināti budžeta komitejā, un parādītu to, ka mēs nodrošināsim parlamentu uzraudzību šo līdzekļu izmantošanai. Uh, lai nevalstiskās organizācijas, eh, cietušie un sabiedriskās organizācijas varētu izmantot šos līdzekļus un iesniegt savus pilotu projektus. Un, piemēram, viņi varētu um, iesniegt šos lūgumrakstus mūsu lūgumrakstu komitejā. Līdz ar to mēs varētu piesaistīt četras ietekmīgas uh, komitejas, parlamentu komitejas eh, šīs iniciatīvas realizēšanai. Manis uh, minētajām komitejām noteikti ir jānoformulē spēcīgs politiskais mērķis, bet es esmu pārliecināts, ka mums būs iespējams piesaistīt arī parlamenta vairākumu atbalstu šī fonda izveidošanai. Pasaules bankas pārstāvis minēja savstarpējās uzticības nepieciešamību gan starp dalībvalstīm, gan arī starp dalībvalstīm un pārējo pasauli. Jāsaka, šeit mēs runājam par ļoti uh, lielu informācijas nevienlīdzību. Piemēram, uh, SWIFT ietvaros mēs sniedzām ļoti plašu un detalizētu informāciju Amerikas Savienotajām valstīm, uh, bet mēs neiegūstam tieši tādu pašu detalizētu informāciju, kas mums no ASV būtu nepieciešama, lai cīnītos pret ekonomiskajiem noziegumiem. Pasaules bankas pārstāvis un mans ar vīziju kungs runāja par šīm lietām. Es gribētu vaicāt jums abiem, kā mēs varētu strādāt, lai izmantotu uh, esošo likumdošanu, uh, pieprasot uh, pilna apmēra netraucētu informācijas apmaiņu uh, ar valstīm Atlantijas okeāna otrajā pusē, lai iegūtu pilnu informāciju par reālā labumu guvējiem. Jūs runājāt arī par universālu valsts kontu īpašnieku reģistru, un es domāju, ka mums vajadzētu tiešām virzīt uz priekšu šo jautājumu. Paldies, Ņūtans Dankungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tās bija divas ļoti interesantas prezentācijas, bet, diemžēl, neviens no jums nerunāja par nodokļu brīvajām zonām. Un tās ir šīs eh, nodokļu eh, paradīzes, eh, kuras finansē mūsu nodokļu maksātāji. Un ja mēs tās nelikvidējam, tad vienmēr šiem sliktajiem puišiem ir kur paslēpties. Otrakārt jautājums mans ar vīzīkungam. Mēs visi zinām, ka dalība valstis negribīgi sadarbojas eh, gandrīz visās jomās, bet vai es varētu ierosināt, lai šī komiteja un eh, ziņojums, ko Jakolino kungs gatavos mūsu vārdā, tikt izmantot kā iespēja, lai pārvarētu dalībvalstu iebildums, jo ja komisija un parlaments sadarbosies, uh, un parādīs, kāda, ir, kāds ir šīs problēmas mērogs, piemēram, cik daudz darba vietu zaudēts Eiropā, cik daudz līdzekļus ir zaudējušas dalībvalsts, un te iet runa par miljārdiem. Un ja mēs vērsīsimies pie sabiedrības un organizēsim, piemēram, lielu preses konferenci, kur piedalīsies gan deputāti, gan komisijas pārstāvi, Un ja mums izdosies motivēt sabiedrību, tad sabiedrība izdarīs spiedienu savām valdībām un liks tām rīkoties. Domāju, ka mums ir izdevība un iespēja motivēt sabiedrību un tās viedokli. Un ja komisija varētu sniegt mums visu šo informāciju, lai mēs maksimāli varētu bruņoties ar argumentiem, tad, kad prezentēsim šo iniciatīvu sabiedrībai, tad es domāju, mums šāda iespēja reāli pastāv. Tālāk jautājums um, Vanderdoza kungām. Eh, priekšsēdētāji, nē, es lūdzu uzdot jautājumus tikai mans ar vīziju kungām vispirms. Labi, tad es atgriezīšos vēlāk. Tālāk došu vārdu Čevanāko kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Man būs līdzīgi jautājumi kā iepriekš uzdotajiem par šo direktīvu. Man rodas priekšstats, ka parlaments varētu izdarīt lielāku spiedienu uz padomi. Šobrīd labas sadarbības nepastāv. Un eh, ar to saskaramies kā reālu eh, problēmu. Atcerēsimies arī par eh, korupciju, kas notiek kad eh, dal, eh, firmas uzvar eh, nelegālā veidā publiskos iepirkuma projektos. Daudzi šādi gadījumi ir zināmi. Reāli tā ir korupcija. Valstīs, kuros, kurās atrodas šādi uzņēmumi, vienā konkrētā gadījumā dosie tika slēgts, tas vairāk netika izskatīts politisks spiedienu dēļ. Es domāju, ka šajā ziņā ir jāizstrādā papildus tiesībā. Mums ir jāpārliecinās, lai uh, tiesību iestādes uh, sadarbotos vairāk. Manā valstī pastāv iespēja iesaldēt aizdomās turētu personu kontus. Bet gadījumā, ja aizdomās turētais dodas uz ārzemēm un aizdomās turētās personas ģimene Eh, kad var eh, citvieta eh, atsaldēt šos kontus un aizdomās turamais var vispār kaut kur nozust. Likumi šobrīd šķiet ir noteikti gana strikti, bet diemžēl tie tiek apieti bieži vien noziedznieki aizmūk uz valstīm, kurās eh, noteikumi ir mazāk strikti. Tāpēc mums vajadzētu panākt lielāku harmonizāciju visā Eiropas Savienībā, lai likumā noteikto varētu reāli e, īstenot un lai nepastāvētu e, veidi, kā apiet likumu ar līg, e, līkumu. Paldies. Makintāja ir kungs lūdzu. kundze, lūdzu. Vai tad es saprotu, ka otriem runātājiem jautājumu jāuzdod vēlāk? Jā, saka priekšsēdētāji. Tagad mēs uzdodam jautājumus tikai mans revīzija kungām, lūdzu. Mazarvīzija kunga atbild. Tātad es centīšos atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Vispirms Paldies par visiem komentāriem, kas ir uh, gan kritisks, gan stimulējošs, bet es domāju, iet pareizajā virzienā, lai maksimāli mēs varētu realizēt savas uh, ieceres šajā jomā. Tālāk par šīs komitejas lomu, varbūt tas nav manā kompetencē, bet man ir bail, ka ja. Uh, sarunas eh, par šo tiesisko instrumentu notiks atbilstoši ierastajai loģikai, tas ir atrast kompromisu. Tād jāsaka, ka jā, tas ir līdzīgs tiesiskais instruments kā citi, bet šajā konkrētajā brīdī pastāv problēma, ka organizētā noziedzība ekonomikā uh, darbojas ļoti efektīvi, un ja mēs neparādīsim, ka mēs efektīvi spējām atsavināt nelikumīgi iegūtos līdzekļus, tad, eh, diemžēl, eh, lai kāds nebūtu šis kompromiss, eh, sabiedrības atbalstas negūs. Tas izskatīsies labus papīru, bet praksē tā nedarbosies. Tādēļ, es domāju, mums ir ļoti skaidri jāpierāda ar pierādījumiem, ar kampaņu piesaistot atbalstu, ka šī darbība, šī, šīs darbības e, tam ir jābūt efektīvām. Un, protams, e, komisija strādās roku rokā ar parlamentu. Jāsaka, ka mums ir jāatceras, ka mēs nerunājam par kompromisu, par tekstu, bet mēs runājam par to, ka mums ir jāvienojas par šī instrumenta efektīvu izmantošanu. Pretējā gadījumā mēs neizmantosim mums e, šo iekritušo iespēju. Ja mums nebūs vienota sistēma, kas ļaus mums atsavināt tos līdzekļus, kas tik nelikumīgi iegūti, un ja pastāvēs iespēja izvairīties. Tad eh, mūsu, panā, mūsu darbības nebūs veiksmīgas. Un es domāju, ka mums ir jāstrādā noteikti Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu efektīvu sab, sadarbību starp tiesību sargājušām iestādēm. Protams, jautājums par nodokļu paradīzēm ir svarīgs, bet mēs esam par to runājuši jau tad, kad runājām par nodokļu direktīvu. Protams, pastāv pasauli arī ārpus Eiropas Savienības, bet es negribētu, lai šis arguments tiktu izmantots eh, par atrunu um, pasivitātei. Protams, ir ASV un ir arī jaunās uh, attīstības valstis, uh, kur šādi aktīvi, šādi līdzekļi nonāk, bet mums jādomā vienkārši par efektīvāku sadarbību ar trešajām valstīm. Bet, protams, pats galvenais ir mūsu integrētā ekonomika, mūsu vienotais tirgus. Un ja mēs nespējām vienoties par šo um, aktīvu, šo līdzekļu izņemšanu savā starpā, nu tad uh, ko runāt par uh, sarunām vēl ar trešajām valstīm? Galvenais priekšnosacījums ir harmonizēta pieeja pašu mājās. Tipisks piemērs ir ASV, eh, jo Protams, mēs varam atsaukties uz Lisabonas līgumu, jo uh, Lisabonas līgums attiecas gan uz terorismu, gan uz uh, organizēto noziedzību, bet uh, tas, šīs normas vairāk ir orientētas uz sadarbību ar ASV, bet mēs redzam, ka vairākas dalībvalsts izmanto šo informāciju arī um, nacionāliem mērķiem, tātad, lai apkarot noziedzību savās valstīs. Uh, tad, es domāju, mēs varētu ierosināt atbilstoši pasākumus efektīvākai šo normu izmantošanai. Un galvenais ir, protams, nesadrumstalot lietas. Vēl viena lieta par fondu. Es rūpīgi uzklausīju dažādas priekšlikumus, es esmu gatavs par tiem runāt, bet būsim realisti. Jūs zinat, kādā situācijā patreiz ir sarunas par daudzgadu finanšu uh, sistēmu un daudzgadu budžetu, un jūs zinat, ka uh, Eiropa padomē vienošanās netika panākta, tad iedomājieties, ka vēl papildus mēs radītu atsevišķu pozīciju, kas būtu jāfinansē, šaubos, vai tas darbosies, vai izdosies to dabūt cauri. Bet ir iekšējais drošības fonds, un tas varētu tikt izmantots. To varētu darīt harmonizētāk, piemēram, veidojot pilotu projektus un finansējot tos no šī iekšējās drošības fonda. Protams, svarīgi ir tas, kāda būs eh, tiesiskā bāze, kas tiks pieņemta, bet šeit mums ir jābūt piesardzīgiem un neskriet notikumiem pa priekšu. Un visbeidzot par summām. Ja tiks panākts kompromiss, ka 70% no izņemtajiem līdzekļiem tieks uh, eh, eh, izmantoti kopīgai pārvaldībai, nu, katrā ziņā mums ir jāparāda, ka lietas var izdarīt. Par šo tiesisko pamatu es jau norādīju. 83. pāns pagaidām ir vienīgais no līguma par Eiropas Savienības darbību, ko mēs varam izmantot. Tā ir likumdošana, kas jāpastāv. Mums ir arī pamatdirektīva, kas teorētiski ir pat vēl plašāka, bet praktiski tā ir tikai relatīvi efektīva. jo tā tika eh, veidota nevis harmonizācijas kontekstā, bet tiesiskās sadarbības kontekstā. Un ja mēs nevaram iet tālāk ar tiesisko bāzi, tad eh, mēģināsim virzīties uz priekšu ar konkrētiem pasākumiem. Piemēram, līdzekļu izmantošana sociāla mērķu finansēšanai, eh, kā arī varbūt mēs varam izmantot pirmo Mm, pārējais klauzulu. Ja pastāv risks, ka mēs varētu atšķaidīt vēl to, kas mums tagad ir direktīvā, izmantojot kvalificēto vairākumu vai koplēmu pieņemšanas procedūru, tad uh, koncentrēsim eh, spēkus uz Krim komiteju, uh, jo tādējādi mēs uh, varētu koncentrētāk virzīt savas pūles un savu ietekmi. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi atgādināt, eh, par ko mēs šeit runājam. Lielas paldies un atvainojos, eh, ka man ir jādodas eh, prom, bet šeit paliks mans pārstāvis un piefiksēs visu, ko jūs vēl teiksiet. Paldies! Grazie direktoram Manservīzi. Paldies direktoram Manservīzi kungam. Tagad debatas. Eh, proti Vilbojas kungam un McIntyres kundz būs pirmā. Paldies, priekšsēdz kundz. Komentārs un jautājums. Es nedzirdēju pirmo prezentāciju, bet Vilbojas kungu prezentācijas dzirdēju un ir ļoti svarīgi šī aktīvu uh, uh, iegūšana, bet nevienmēr tas ir viegli. Tur ir ar prokuratūras darbu grūtības, un es pierakstīju, daži cilvēki ir pārāk vareni, lai pret viņiem vērst izmeklēšanu. Godīgi sakot, to dzirdot, man pāriem šausmas. Ja mēs uh, apgalvojam, uh, ka dzīvam demokrātijā, tad ir jā. Uh, atbalsta uh, tiesiskums visā uh, Eiropā, un tas ir pilnīgi nepieņemams. Sacīt, ka daži cilvēki ir pārāk vareni, lai pret viņiem vērstu izmeklēšanu. To es gribēju vienkārši paust, tātad savus šausmas par šo uh, konstatējumu. Un tad <clears throat> eh, man jautājums saistībā ar apvienoto karalisti. Kā jūs droši vien ziniet? 36. protokols nosaka, ka apvienotā karalisti var uh, atteikties no līdzdalībās iekšliet un uh, tieslietu sadarbībā uh, atsevišķos pasākumos, tas ir šis optauts, un tādēļ es jautātu no esošiem pasākumiem, ja es tos atceltu, vai tam būtu e, kuriem no, te, eh, no šādiem atcelšanām būtu negatīvas sekas. Vai tad varbūt parādītos kādas jaunas barjeras? Un kādas, kādās jomās tas jums darītu vislielākās bažas? Paldies! Paldies! Un tagad vārds Bilam Ņūtondānkungam. Bil! Atvainojiet. Es vienkārši atbildēju Makintājas kundzei, ka viens piemērs, cilvēku piemērs, kas ir pārāk uh, varens, lai pret viņu vērts izmeklēšana, ir um, ehm, Beluskoni kungs. Uh, ja es gribēju uzslavēt uh, Vilbojas kungu par fantastisko angļu izrunu. Viņš laikam ir beidzis, bet tātad e, par nodokļu paradīzēm sadarbībā. Un tad viņš sacīja par maziem ienākumiem un uh, lieliem īpašumiem, bet tad man ienāca prātā apvienotās kalists aristokrāti, kuriem ir vīriešiem brīnišķīgi īpašumi un maz uh, Eh, ienākumi, eh, nu jā, viņi nav, eh, teiksim, varbūt bijuši noziedz, tad viņi bijuši ir, protams, senāk paudžu, pirms paudzēm noziedzīgi iegūši šos līdzekļus, bet tad viņi kļūši par cienījumiem aristokrātiem un tā tālāk. Tagad vairs tur nekas nebūtu, ko piesieties. Tad <clears throat> es googlā ievadīju šeit E, grāmatu e, šī autora, ko jūs nosaucāt, un Google man izmeta tur tādu e, zinātnisko fantastisku par citplanētiešiem, tā tā, tas viss izklausījās ļoti aizraujoši, bet laikam tomēr tā nebija tā jūsu nosauktā grāmata. Paldies vārds Jakolīno kungam. Newton Dans jau no savas puses pieminēja nodokļu paradīzes, bet tagad es runāšu par bankām. Vai banku savienība ir liederīga, vai tā ļaus mums efektīvāk uh, kontrolēt notiekošo? Tāds man jautājums. Ja mums būtu banka savienība ar īstu banku pārvaldību, <clears throat> vai uh, tas nepalīdzētu naudas atmazgātājiem? Jūs šeit pieminējāt tādas pasākumas uh, eh, prokuratūru rīcībā kā konti iesaldēšana tā tālāk, kuriem jābūt ļoti ātriem. Un bieži šeit ir nepieciešama neiztikt tātad bez cieši sadarbības ar dalībvalstīm, taču praksē eh, tas nevienmēr notiek tik gludi. Eh, dalībvalstīm ir atbildība, kuras tā izpild kā nu kurā gadījumā. Atcerēsimies Gadāfī gadījumu. Mēs to ļoti labi redzējām. Bija noteikta reakcija un zināms personas, kurām bija pavisam citi viedokļi. Ko jūs sakat par naudas atmazgāšanas direktīvu, cik tā būs efektīva? Mēs par to tagad arī debatējam parlamentā. Un tad līdzekļu um, konfiscēšanas temats, par ko arī mēs spriežam Eiropas parlamentā, kā jūs redziet šī rīka izmantošana nākotnē, vai tas varētu papildot mūsu jau rīcībā esošos rīks? Tad runājot par nodokļu paradīzēm. Patiesībā runa ir bijusi tikai par nodokļu paradīzēm, kas ir ārpus Eiropas. Taču dažām Eiropas dalību valstīm ir tāda ļoti, nu, iecietīga uh, Eh, attieksmi pret eh, šo tēmu, ja es tā varētu izteikties, un nav gluži tāda negatīva attieksme pret nopadīdzēm. Un tagad izskanēja tātad Vilaboisam kungam jautājumu, bet es pirms vēl Kirkhop kungam vārds. Paldies priekšsēd. Esmu jurists. Un uh, arī bijis aizstāvis. Nekad neesmu bijis prokuratūras pusē. To es saku ar lepnumu. Un dažu kolēģu sacītais eh, pār uh, to, ka daži cilvēki nevar tikt uh, pret viņiem vērst par uh, kriminālu izmeklēšanu, es uzskatu par <clears throat> ļoti interesantiem. Newton Dankungs runāja par viena politiķa tātad kriminālu vajāšanu Nu, es nezinu, kā te ir, kur, kura pusē te ir īstā vaina, tad, tad ir arī tiesības sargājušām iestādēm tāda politiska iekrāsa, prokuratūrām arī, un man tas dara bažīgi. Apvienotā karalistē vismaz teroristiski mūsu prokuratūra, Crown Prosecution Service, it kā viņiem jā, viņa neatkarīgi iestāda, Eh, viņi vērtē, vai eh, tiešām eh, cilvēks, pret cilvēku vērts izmeklēšana, un tas notiek bez politiskā spiediena. Taču citā valstī, Francijā, piemēram, te ir jautājums, kurš ieceļ kuru. Katrs, kuru tieši ieceļ politiķi, ir pakļauts, protams, politiskam spiedienam. Tādēļ man šķiet, ka mums jātiecas un tas ir arī apvienotajā ASV, ir tā, ka daudz prokuratūra posteņi īstenībā ir politiski. Mums šajā komitejā ir jāraugās, kā mēs varam panākt saprašanu ES dalībvalstīs par to, ka e, izmeklētāju darbam vajadzētu būt iespējami apolitiskam, un jūs sacīsiet, tas ir neiespējami. Bet es domāju, ka mums uz to jātiecas. Esmu redzējis daudz gadījumus, un Berluskoni e, eh, kunga gadījums tika pieminēts, bet Bilam droši vien naktos man piekrist, ka šeit diez vai bija e, tā, ka nebija nekādas e, politiskās e, iekrāsas šām izmeklēšanām. Tas ir, e, ir pat atzīts. E, Mums ir jārada tāda atmosfēra, ka izmeklēšanas notiek bez politiskā spiediena. Neviens nekad nav pilnīgi neatkarīgs priekšsēdus kundzes. Šeit eh, zālē cilvēki tiek uzskatīti par neatkarīgiem tādēļ, ka viņi ir piemēram akadēmiķi, taču, ziniet, lielākā daļa akadēmiķu, kurus es pazīstu, kas interesēs par šīm tēmām, viņi ir ļoti tālu no tā, lai būtu uh, neatkarīgi. Viņiem ir ļoti noteikti viedokļi, e, ļoti līdzīgi politiski, tādēļ nemaldināsim sevi. Ja mums izdotos e, panākt to, ka prokuratūra strādātu e, apolitiski, tad es domāju, ka mums izdotos tātad panākt daudz lielāku uh, efektivitātu un mazāku, uh, n, n, nu, tādu vienlīdzīgāku pieeju šīm izmeklēšanām tā mēs varētu izvairīties no daudzām negatīvām tendencēm krimināla izmeklēšana gaitā. Priekšsēdes var jūs nomierināt attiecībā uz dažiem aspektiem, kas attiecas uz Berlusconi procesu. Protams, Itālijas tiesas šeit Eh, ir virzītājs. Protams, politisks spiediens ir, bet es jums varu apliecināt, ka šeit tiesības sargājošās iestādes ir uzdevuma augstumās un lietu virza tā, kā tam jābūt. Jā, ir bijuši šādi ļoti ietekmīgi cilvēki, pret kuriem ir vēsts krimināla izmeklēšanas, taču tagad es gribētu drīzāk vērst mūsu uzmanību uz citu problēmu, <clears throat> proti šodien apspriežamo banku lomu. Mūsu komiteja to noteikti var komentēt, un tagad eh, vārdu došu atkal Tavāreša kungam. Paldies, priekšsēdus kundze. Eh, vēlos vēlreiz runāt par globālo līmeni. Tās, protams, ir svarīgi. Saržģīts problēmas, kas jārisina, ir šķēršļi sadarbībai bet ir arī kultūras atšķirības banku nozarē, politikā un tā tālāk. Ir plaši blogā, globāli bloki Eiropā, SV un tā tālāk ēna ekonomika plaša ēnu banku sistēma, ēnu finanšu sistēma, kas daļai barojas, protams, no kriminālās nozares Eiropā ir tā, ka ir kriminālisti. Un viņi darbojas tad šādos apstākļos. Ir dažāda finanšu kultūra. Tas varbūt nav pietiekoši izpētīts. Šī naudas aprita starp ASV un Eiropas banku sistēmu. Uh, tajā ir daudz riski un mēs to nevaram atstāt bez ievērības. To esam redzējuši abos Atlantijas okeāna krastos. Eiropā ir banku sistēma, kurai ir kopumā laba reputācija un tomēr. Mans jautājums, ko var darīt Pasaules banka? Varbūt var izstrādāt uzvedības kodeksu lai informācijas plūsma notiktu, lai tā netiktu apstāpdināta un mums būtu iespēja konfiscēt aktīvus, identificēt prakses, piemēram, kā eh, izvairīties no nodokļu nomaks Eiropā. Un ko par Pasaules banku darīt lietas labā. <clears throat> Tad mums ir šie lielie bloki un to ietvaros ir akā pavisam <clears throat> atšķirīgas sistēmas Luksemburgā, Eiropā. Sistēma pavisam savādāk nekā kaimiņu valstīs un to viss nevar atrisināt no vienas dienas uz otru. Un padomāsim arī par citiem lieliem blokiem - Indija, Ķīna nekādīgi negribu tagad kādu kritizēt, nejūtos arī pilnvarots to darīt, taču gribu konstatēt dažus faktus. Mēs izzinām, ka Indijas tautsēmniecība ir augoša, un ar to parasti roku rokā iet arī pelēkās zonas izaugsme. Nav jēgas problēmas risināt tikai pie mums šeit Eiropā, un citur tās netiek risināts. Jautājums. Kā Eiropas Savienība un ASV var savu sadarbību stiprināt. Mēs runājam par FATF, terorismu, preterorismu uh, pasākumiem sadarbību ekonomiskā jomā, taču ASV mūsu partneris. Kā mēs varam ar viņiem veiksmīgāk sadarboties? Lai tie TFTP var tikt īstenot. Jūs, kolēģi, esat vairāk kārt bijuši ar mani Vašingtonā, ziniet, kāda tur ir situācija. Un Eiropai ir arī jāvērš pret ekonomisko noziedzību. Paldies! Vaileres kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Sākumā nesapratu, ka man tik dots vārds. Pēc kolēģis sacītām Arī es gribētu vēlreiz teikt, ka ne jau nu katra valsts ir tīra un balta un pūkaina. Itālija ir mums sagādājis zināms bāžas, bet arī manā valstī ir bijuši e, ekonomiskie skandāli un tiesību sargājušo iestāžu darba traucēšana īpaši attiecībā uz ekonomiskiem noziegumiem, ne tik daudz citos. Bet labi, ka mums ir uh, gudri žurnālisti, kas tad vērš mūsu uzmanību to. Dvilva Blākunga prezentācijā man šķita īpaši interesanti šī globālā dimensija, ko jūs pienesāt, un jūs sacījāt, ka uzticēšanās trūkums savstarpējās ir viens liels šķērslis, un tad jājautā, no kurienes tas ceļās Šeit daži vārdi izskanēja Gaddafi, Berlusconi, bet atceros, ka Markosa, piemēram, i, e, aktīvi no Filipīnām pazuda, un tad tomēr atradās tādi laipni atbalstītāji, kas negribēja ļaut šos līdzekļus konfiscēt. Nu, skaidrs taču, ka jaunas demokrātiskas valstis tad ir skeptiskas, uh, un jautā, kur ir viņu iestāžu iespējas. Senāk mēs sacījām visu, kas ir saistīts ar Pasaules banku, PT un tā tālāk ir ļoti uh, cieši uh, pietuvināts ASV, bet kā ir ar jums? Vai jūs noteikumi ir uh, vai jūs strādājat uz ANO notiekumu pamatu, vai kā savādāk. Tas man interesētu. Tas uzlabot mūsu savstarpēju uzticēšanos, ja mēs zinātu, kādi ir šie noteikumi. Vai tie ir kaut kur starp ASV un Ķīnu, jebšu vai jūs strādājat āno paspārnē? Paldies! Tagad uh, dodu vārdu Vandera Toisde Vilibla kungam, bet vēl pirms tam gribu uzdot jautājumu jums arī pati. Sakiet, lūdzu, vai jūs zināt, ka šorīt Itālijā izskanēja ziņas, ka atsevišķas bankas ir izsniegušas aptuveni 4 miljonus, eh, ko izmaksājušās eh, hipotekārajos kredītos eh, personām, kas neiesniedza nekādus dokumentus. Piemēram, Barclays banka izmaksāja uh, hipotekāros kredītus mafijas darboņu bērniem. Un brīdī, kad viņiem uzdeva jautājumu, kādēļ šāds aizdevums tika izsniegts mājas vai restorāna nopirkšanai, bankas pārstāvi atbildēja, ka nu, tā kā šie mafijas eh, darboņu bērni eh, kas ir aptuveni 20 gadus veci, ir ļoti turīgi cilvēki, un tādēļ viņiem kredītu izmaksāt varēja, kas ir pilnīgi absurda pieeja. Ja cilvēki, kas eh, pieprasa hipotekāro kredītu 15, eh, nescik eh, desmitu tūkstošu apmērā, tiem Um, at, atsaka uh, jebkādus uh, kredītus, kamēr mafijas uh, darboņu pēcnācēji viegli saņem milzīgus aizdevumus. Paldies par visiem jautājumiem, ko uzdevāt, un es jau iepriekš atvainojos, ka man ir jādodas prom pēc 15 minūtēm. Es tāpēc uh, došos, uh, centīšos izteikties kodolīgi. Uh, uh, izskanēja jautājums par manu tautību. Es esmu Nīderlandietis. Izskanēja daudz jautājumu par nodokļu paradīzēm un to, kā tās tiek izmantots. Es pats neesmu nodokļu uh, eksperts un par nodokļiem nevaru izteikties ar ekspertīzi, uh, bet labprāt nosūtīšu jums grāmatas kopiju visiem ieinteresētajiem, kurā aplūkojām to, uh, kuri tiesību akti ir tikuši izmantoti, lai uh, uh, tiktu cauri korupcijas gadījumos. Mēs uh, sagaidījām, ka tiks, piemēram, uh, Eh, kādas eh, offshore eh, zonas, ārzonas parādītos sarakstā augšgalā. Nē, bet pirmajā vietā bija ASV. Tāpat mēs arī devāmies tā saucamajā slepenā klienta um, misijā, eh, kurā izsūtījām ēpastus, kuros norādījām, ka devām mājien, ka mums ir ļoti lieli līdzekļi, kurus mēs gribētu eh, kaut kur novirzīt. Mēs gribējām konstatēt, vai mums tiek uzdot jautājumu par to, kas mēs esam, ka, esam kāda ir mūsu uh, identitāte. Konstatējam, ka arī šādos gadījumos ASV ir vissliktākā situācija. Uh, Tavareš kungs e, uzdeva jautājumus, ko te var atbildēt. Būtu ļoti labi, ja mēs ar ASV būtu vi e, vienādā situācijā attiecībā uz informācijas apmaiņu, bet lai varētu ar informāciju apmainīties, informācija jābūt pieejamai. Fakts, ka netiek apkopota informācija par labumturētājiem, par, ied, par līdzekļu e, turētājiem to nevievāc ne bankas, ne citas organizācijas, jo še, ASV ar tiesību aktiem šādas informācijas ievākšana netiek pieprasīta e, pretēji Eiropai. Līdz ar to, jā, protams, informācijas apmaiņai jānotiek, bet lai tā varētu notikt, ir e, reāli jābūt tās, tai mūsu sadarbības puses rīcībā. Un es nevaru arī pārāk detalizēti aprakstīt šo situāciju, bet FSA uh, um, finanšu pakalpojumu iestādei publicējusi ārkārtīgi interesantu ziņojumu, kurā piedalījās Britu bankas uh, un uh, PEP organiz... un PEP un eh, politis, politically exposed eh, persons, un pētījumā tiešām parādās fascinējoša informācija, tiešām iesaku izlasīt, ko, eh, to izlasot arī rodas zināms priekšsats. Un es, protams, neapsūdzu līdz ar to apvienoto karalisti. Tieši pretēji es priecājos, ka regulators nolēma šo ziņojumu reāli publicēt un atmaskot šo informāciju. Un atvainojiet, ja nemaldos eh, Makintāras kundze. Eh, norādījusi to, ka dažas personas eh, ir pārāk spēcīgas, lai tās apsūdzētu. Es nevis aizstāvu šādu nostāju, bet konstēju, ka tas ir fakts. Diemžēl dažās valstīs prezidenta apsūdzēšana uh, izraisītu tik lielas negatīvas politiskas sekas, ka likumos ir uh, norādīts, ka uh, to nav iespējams darīt. Es vienkārši konstatēju, ka tas ir fakts. Es uzskatu, ka vajadzētu vismaz varēt uh, šādu personu līdzekļus iegūt. Tas būtu minimālais mērķis, ko valstīm jānosaka. Uh, par šiem līdzekļiem runājot, esošais līdzsvars ir visai neapmierinošs. Eh, tiek lēsts, ka 20 līdz 40 miljonu katru gadu tiek zaudēti korupcijas dēļ. Star ir publicējuši ziņojumu, kurā cenšamies piefiksēt visus mums zināmos gadījumus, kad ir atgūti līdzekļi starptautiskā līmenī. Un eh, lielākais eh, viens apjoms ir bijis 5 miljārdi. Uh, Eh, ja mēs salīdzinām 5 miljārdus eh, kopumā ar 23 miljārdiem gadā, nu jāsaprot, ka vēl jāturpina strādāt, lai konstatētu, kur, kur tad ir patiesība. Izskanēja arī jautājums par to, vai mēs varētu iejaukties, vai Pasaules banka varētu ko darīt, lai mainītu attiecības starp eh, Eiropas Savienību un ASV. Uh, Nu, mēs nevaram iesaistīties konkrētos atsevišķos gadījumos, e, bet mēs varam pievērst uzmanību šim jautājumam, mēs cenš, varam mm, iesaistīties informācijas iegūšanas posmā. Atgriežoties pie jautājuma par ārzonām, veicot, eh, kā manis norādīto eh, slepenā viesa eh, misiju ASV neko līdzīgi tāpat laikā neveica. Bet ārzonās mums vismaz prasīja identificēties. Iespējams, ka ehm, tālāk darbojoties mēs konstatētu, ka tas arī dzen bija izlikšanās vien, bet pārbaudot uh, dažus um, simtus uh, uzņēmumu, mēs to varam konstatēt. Uh, Papat masas vadītājs jau ir veicis pētījumu par 2800 pakalpojumu sniedzējiem visā pasaulē. Un, kā, un arī šeit ir tāda pati situācija. ka uh, eh, ārzonās šī situācija ir uh, pat uh, labāka nekā daudzās valstīs, kas nav ārzonas. Tā kā mums uh, ir uh, jākoncentrēs ne uz ārzonām vien, bet arī uz otru pusi. Atbildot Vēlērs kundzei par to, kāds ir iemesls neusticēšanās um, aspektam. Nu, tas ir fascinējošs filozofisks dabas jautājums, par ko mēs domājam katru dienu. Bieži vien problēma slēpjas informācijas trūkumā. Bieži pastāv arī aizdomas. Valdības, kas nesen ir stājušās spēkā, uzskata, ka finanšu centri ir daļa no krāpnieku cikla, jo bieži vien finanšu iestādes ir ieguvušas naudu, piemēram, no iepriekšējās valdības, kas ir līdzekļus ieguvusi nelegāli. Un šķiet, ka ja šīs finanšu institūcijas ir rīkojušās negodīgi, tad kāpēc pēkšņi tās vēlas mums it kā palīdzēt? Lūk, šādas aizdomas pastāv. No otras puses, starptautiskie finanšu centri arī nav pārliecināti, vai kādi pasākumi tiek veikti politisku mērķu labad vai reāli problēmu e, īstenošanai, vai informācija, ko sniegsim, tiks izmantot tiešām prezentētiem mērķim, vai arī pēkšņi nonāks visu e, žurnālu pirmajās lapās. Ir ļoti cilvēciski saprotamas aizdomas un bažas, ko mēs cenšamies novērst, liekot satikties, piemēram, prokuroriem kopā ar pieprasošās valsts iestādēm, lai eh, un, un, un konstatējam, ka šādas reālas tikšanās aizstāja simts informatīvus darba seminārus. Jūs arī uzdevāt jautājumu par to, kāds eh, ir iemesls tam, ka mēs esam iesaistījušies. Jā, mūsu eh, centrālā mītne ir Vašingtonā, bet nē, mēs neesam uh, Uh, ASV institūciju. Mēs, kā jau pamanījāt, esam visai kritiski vēršies pret ASV daudzām darbībām informācijas ievākšanas trūkumu. ASV uh, faktiski atbalsta striktākas tiesību aktu izstrādāšanu, un senators Levins ir ļoti drosmīgs un uh, iedvesmojoši cīnās kongresā cenšoties uh, panākt vairāk šī jautājuma izskatīšanā. Tā kā nevar teikt, ka ASV pilnībā problēmu ignorēt. Nē, viņi to atzīst un cenšas risināt. Bet gribēju vēlreiz uzsvērt, ka nē, mēs neesam ASV valdības daļa. Skatos, vai ir vēl kādi jautājumi, uz ko neatbildēju. Vēl bija jautājums par Banku Savienību. Ko tā varētu paveikt? Manuprāt, tas ir saistīts arī ar jūsu priekšsēdētājs kundze komentāru. Domāju, ka kas patiešām ir nepieciešams un kur vajag globālu vienošanos Un, protams, būtu lieliski, ja Eiropa kaut ko darītu, bet ja pārējā pasaule nesakos, tad naudu būs viegli pārvest uz citu vietu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi izstrādāt globālu stratēģiju, kā rīkoties. Un tas ir jautājumā par beneficial ownership, kā identificēt šos īpašniekus un uh, zināt, kas ir šīs politiski sazīmējumās personas, kā ir iespējams uh, izsakot uh, šīs plūsmas un nesakritības gadījumos, ja ir ļoti mazi deklarētie ienākumi, bet milzīgi uzkrājumi bankas kontos. Un, diemžēl, šeit man būs jāliek punkts, un liels paldies jums par uh, uzmanību. Paldies, ka varēju šodien uzstāties. Paldies Vanderdosa kungam par atbildēm. Ja iespējams, tad lūdzu atstājiet uh, savu uh, uzstāšanos vai eh, tekstu vai arī kādus citus komentārus, kas mums varētu būt noderīgi sekretariātam. Dargie kolēģi, pirms noslēdzu šo uh, sadaļu. Es gribētu atgriezties pie diskusijām ar uh, Manservīzī kungu. Un eh, iespējams, ka lielāko daļu no šiem jautājumiem mēs eh, tātad turpināsim skatīt koordinātoru sanāksmē. Bet kas eh, varētu notikt attiecībā uz konfiskācijas direktīvu un ņemot vērā Eh, to, ko, par ko mēs runājām. Es gribētu, lai jūs padomātu par to, ko mēs varētu veikt šeit savā komitejā, eh, jo šķiet, eh, ka mēs esam šajā gadījumā kaut arī esam Libe komitejas, meitas komiteja vai apakškomiteja, es domāju, ka mums šeit ir iespēja daudz būtiskāk ietekmēt procesu nekā Libe. Eh, sakiet, lūdzu, vai koordinatoru sanāksmē un arī nedaudz eh, pirms tās varētu atvēlēt tam papildus laiku? Eh, Pilnīgi noteikti jā, jo, kā jau norādīju, uz šo jautājumu ir jārīkojas ļoti nopietni. Čanako kungs, lūdzu. Eh, es jums aicinu sasaukt konferenci, kurā piedalītos eh, dalību valstu tieslietu ministri, kas apspriest šo tēmu. Vajadzētu tieši sazināties ar viņiem. Sazināties ar tieslietu ministriem. Es uzskatu, ka tas būtu ļoti labi. I per me, uh... Jā, es eh, noteikti piekrītu. Man šķiet tā ļoti laba ideja, un mēs noteikti mm, vēlreiz atgriezīsimies pie šī jautājuma koordinātoru sanāksmē. Eh, Mazarvīsī kungs norādīja, ka tā ir padomas prerogatīva, tas ir dalību valstu prerogatīva, bet Tad, kad šī komiteja, Krim komiteja, tika veidota, tad daudz kolēģi man vaicāja, vai mēs eh, organizēsim konferences dalībvalstīs, lai uh, plašāk informētu sabiedrību un uh, arī valdības par to, ko mēs darām un kādi ir mūsu mērķi, un es uh, tam piekritu un teicu, ka mēs esam gatavi to darīt, īpaši ņemot vērā mūsu darba profilu. Bet uh, tas arī bija viss. Pagājušajā mēnesī es biju Ķelnē, un es piedalījos tādā ļoti aktīvā sanāksmē. Tur bija 700 dalībnieku, un tur bija ne tikai izmeklētāji un tiesneši, tur bija arī daudz cilvēki no sabiedrības, un daudz tiešām nopietni interesēja tas, ko mēs darīja, daram šeit. Šis konteksts eh, tikai vēlreiz eh, liecina par to, ka trūkst informācijas. Trūkst informācijas par to, ko mēs darām, kas notiek. Vēlēšanās sabiedrībā ir, bet man šķiet, ka trūkst politiskās gribas attiecībā uz šo jautājumu virzīšanu un risināšanu. Varbūt mēs pat varam runāt par uh, vēlēšanos vispār neskatīt šos jautājumus. Tādēļ es domāju, mums vēl aktīvāk ir jāparāda padomēji, ka mēs neesam pasīvi, ka mēs esam apņēmības gatavi rīkoties. Tad, kā es teicu, mēs varētu šos jautājumus arī apspriest koordinātoru sanāksmē un gribu atgādināt, ka atsāksim savu darbu pulkstens trijos. Paldies!